Uh, so, ladies and gentlemen, can I welcome... Dāmas un kungi, sveicu jūs šīs pēcpusdienas sanāksmē. Man ir daži paziņojumi. Vispirms es gribētu pateikt, ka šī sanāksme tiek pārraidīta internetā, jūs to varat izdarīt, un atvainojos, ka mēs sākām nedaudz novēloti. um, mēs uh, zinām, ka tiek pārraidītas arī citas sanāksmes, un tad es sveicu arī visus, kas mūs skatās tiešsaistē. Un mēs esam sagatavojuši arī biļetēnu, ko es iesaku jums visiem izlasīt. Tajā ir pastāstīts, ko mēs darām katrā komitejā un tiek uh, atjaunināts arī ziņas par to, kas notiek pēdējā laikā. Piemēram, pagājušajā nedēļā bija paziņojums par elektronisko preču pirkšanu internetā. Ja jūs gribat saņemt šo informāciju pa e-pastu, tad jūs to varat darīt. Lūdzu, atsūtiet savu pieprasījumu uz e-pastu, un jūs saņemsiet. E-pasta adrese ir e-pa e svītriņa imko at europar.europa.eu. Mēs varam jums aizsūtīt šo informāciju arī saviem atbalstītājiem. Mēs to varam izdarīt arī automātiski, ja dažādi pakalpojumi un dažādi dienestī sadarbojas kopā. Tas ir mans pirmais paziņojums. Es gribu pajautāt, vai jūs būtu ar mieru pieņemta darba kārtība ar vienu nelielu izmaiņu. Viens no mūsu ekspertiem, dr. Šulcs, nevar šeit laikā nokļūt. Viņš varētu šeit ierasties apmēram pēc stundas. Mēs varētu mainīt darba kārtības punktus šādi, ka mēs varētu izskatīt Štīleres kundzes eh, jautājumu kā pirmo punktu, un visi šeit ir ieradušies. Es sveicu arī komisijas pārstāvjus. Vai jūs varētu apstiprināt darba kārtību ar šādām izmaiņām? Jā, paldies! Um, mūsu sēdes eh, noslēgumā es gribētu aicināt eh, visus pievienoties uz kokteļiem 6.30, lai atzīmētu mm, Eiropas patērētāju tīkla piekto gada dienu. Un tā ir sagatavots arī piektās gada dienas ziņojums. Tas Torī kundze, kas ir Sanko ģenerāldirektore, direktore, uzrunās jūs tur un gaidīs jūs 6.30. Jūs varēsiet iepazīties arī ar 5. gada dienas ziņojumu. Nu tad pāriesim pie priekšlikuma otrā lasījuma par saskaņotiem būvistrādājumu tirzniecības nosacījumiem. Štaileris kundze ir sagatavojusi ieteikumu projektu izskatīšanu otrajam lasījumam, un tieši tāpēc pēc pēc brīža es došu viņai vārdu, lai viņa varētu mums pastāstīt, eh, kā darbs noris. Es zinu, ka viņa aktīvi sadarbojas ar ēnu referentiem. Maier kungs nav ieradies šodien, vai kāds runās EPP eh, e vārdā. Mēs, mums ir pārstāvi no Alde, no Zaļajiem, un Baklera kundze ieradīsies vēlāk. Tad ir Žakpartesen kungs no padomes, vai viņš ir ieradies? Nē, viņš vēl ir ceļā. Lērs eh, Gules kungs runās arī par šo tēmu. Es tikai gribētu jums atgādināt par procedūru. Grozījumi jāiesniedz līdz 19. oktobrim un mēs ceram pieņemt to 8. novembrī ārkārtas sanāksmē šo Štēleres kundzes dokumentu, kurš pēc tam tiks izskatīts 2011. gada janvāra plenārs sēdē, un mēs ceram to patē, pabeigt otrajā lasījumā. Un tagad es gribētu dot vārdu referentei Štailers kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies visiem ēnu referentiem un visiem tiem, kas strādāja pie mums, pie būv instrumentu dokumenta. Mums bija septiņi runātāji, kas deva savu pienesumu, un es tiešām priecājos, ka kolēģi ieklausījās visā teiktajā. Es negribu atkārtoties, ko es teicu pirms dažām nedēļām. Un es teicu, ka uh, ap Eiropas Savienību vēl ir ļoti daudz žogu, un konkrēti tās ir dažādas barjeras un dažādi šķēršļi. Mēs arī runājām par sniegumu un būvistrādājumiem un runājām arī par bīstamām vielām, kas tika iekļautas pirmajā lasījumā, bet nevis kopējā atzinumā. Mēs runājām par pāredzamību, arī par televīziju un par produktu informācijas uh, punktiem par objektivitāti, mēs runājām arī par būvistrādājumu, otraizējo pārstrādi, veselības aizsardzību un drošību un saziņu un arī par konsekvenci attiecībā uz deleģētajiem aktiem. Protams, ka šajā sakarā mēs varam runāt arī par uh, IT finansēšanu, par EK marķējumu. Protams, kā ir debates arī par uh, deleģēšanu. Un mēs izskatījām arī vairākus interesantus jautājumus par to, kas ir jādeklarē un kas nav jādeklarē. Un par autorizācijas finansēšanu mēs runājām arī par ražotājiem, par līgumslēdzējiem, par Mm, būvizstrādājumu drošumu un citiem konceptiem un idejām. Un es ceru, ka kolēģiem ir bijusi iespēja ieskatīties šajos dokumentos, kas ir pārtulkoti visās valodās. Es, diemžēl, nevarēšu pievienoties kolēģiem 6.30, jo mums ir tikšanās ar ēnu referentiem, ar padomes un komisijas pārstāvjiem, lai izskatītu uh, detalizēti vairākus jautājumus un lai mēģinātu panākt vienprātību. Pašlaik man nav vēl nekas īpašs par ko jums pastāstīt, bet es gribu atgādināt, ka 19. oktobri ir termiņš, lai iesniegtu grozījumus, jo mēs tiksimies sanāksmē 8. novembrī. Visi kolēģi, kuriem interesē būvi izstrādājumi, lūdzu iesniedziet grozījumus. Mēs apspriedīsim šos jautājumus ar komisiju un padomi un mēģināsim panākt vienprātību. Paldies priekšstādātāji par iespēju izteikties. Es labprāt gribētu uzklausīt kolēģu viedokli. Paldies! Well. Paldies! Es eh, arī vēlētos pateikties par uzklausīšanu, un es jau arī dzirdēju, un kā jau jūs teicāt, šī uzklausīšana bijusi vienkārši lieliska. Kā jūs teicāt, gan jūs pati, gan Anna referenta esat strādājuši ļoti daudz, un eh, vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties šo pēcpusdienu? Švābkungs. Paldies, es varētu tā pavisam īsi teikt. Nu, situācija ir tāda, ka Maierkungs um, nevar būt šeit klāt zālē, un uh, viņš jau vairāk kārt arī referentei ir paudzis savu viedoklis, un varbūt vēl tautas partijas vārdā es gribētu teikt, ka mm, mēs uh, šo atšķirību mikro uzņēmumu un um, mazie un vidējie uzņēmumi, mēs domājam, ka drīzāk ir, teiksim, ražošanas apjoms, kas ir nozīmīgs. Un tādēļ vienkāršojums CE eksploatācijas īpašību deklarācijai būtu vajadzīgs, bet, nu, teiksim, ja produkti vai um, ražojumi tādā lielā daudzumā nonāk tirgu, tad um, patērētājiem apdraudējums vienalga ir iespējams, tādēļ šeit nevajadzētu nekādas izņēmumus veidot, bet uh, mēs domājam, ka risinājumu atrast noteikti ir iespējams un domājam, ka tā tas arī notiks. Paldies! Mr. Buzoji, Anna. Buzoja kungs. Jā, lūdzu. Yes, thank you very much, sir. Paldies. Runājot par eh, celtniecības sektoru, tas ir viens no būtiskākajiem Eiropas nozarēm, un es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski izstrādāt saskaņots būvistrādājumu tirsniecības nosacījums, lai mēs atteiktos no vēl joprojām eksistējošiem ierobežojumiem iekšējā tirgū. Vēlētos pateikties Stēlers kundzei, jo viņa ir smagi strādājusi arī vasaras brīvdienu laikā. Es atbalstu Stēlers kundzes viedokli, un tiekoties gan ar prezidentūras, gan komisijas pārstāvjiem, mēs, ēnu referenti, ļoti skaidri sapratām, ka Stailers kundze mēģina nodrošināt būvistrādājumu drošību un pēc iespējas vairāk vienkāršot Eiropas Savienības noteikumus. Īpaši tas palīdzēs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas darbojas celtniecības sektorā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu atvēlēt nepieciešamos resursus, tas īpaši attiecās uz darbiniekiem, kuriem ir jādodas komandējumos. Runa iet arī par profilaktiskajiem pasākumiem, un runa iet arī par būvistrādājumu, tālāk pārdevēju izglītošanu, kuriem vajadzētu griezties šajos kontaktpunktos, kā mēs to esam nosaukuši. Uh, Stēlers kundze arī ir uzsvērus, ka šiem tā saucamajiem kontaktpunktiem ir jābūt eh, neatkarīgām mazām institūcijām, kuras darbojas brīvā tirgū. Un, protams, ka dalību valstīm ir jābūt iespējām eh, izvērst tiesvedību pret tiem, kuri nedarbojas godīgi. Visbeidzot, vēlētos runāt arī par eh, celtniecības darbu izpildes deklarāciju. Būtu ļoti labi, ja būtu pilnīgi skaidrs, ka ražotājs sagatavo šādu būvistrādājumu deklarāciju, un tas ir tas, kurš tirgū palaiž būvistrādājumus, uz kuru attiecās vai nu harmonizētie standarti, vai arī kurš ir saņēmis Eiropas līmeņa certifikātu. Vēlreiz vēlējos pateikt, ka es atbalstu Tailers kundzes skatījumu un esmu pilnīgi pārliecināts, ka šis būs viens no tiem ziņojumiem, kas tiešām ļaus izvairīties no vēl eksistējošajiem ierobežojumiem būvistrādājumu tirdzniecības sektorā. Priekšsēdētājs turpina paldies, eh, Bazoja kungs. Arī es gribētu pateikties eh, Stālers kundzei, jo viņa strādāja atvaļinājumu laikā. Un tieši to viņa atkal ietver, kas pirmajā lasījumā bija būtiska, bet padomi to svītroja. Es gribētu pateikties arī padomē. Domāju, ka uh, Padomu un parlamē, parlaments eh, abi pirmajā lasījumā ir būtiski uzlabojuši šo dokumentu, un mums vajadzētu pie tā otrajumā lasījumā arī pieturēties. No manas puses tikai nu, tādas pavisam nelielas eh, idejas, kuras eh, grozījums ieviesīšu, piemēram, um, aizsargātas, teiksim, mājas. Um, varbūt, ka tie nemaz nav tradicionāli, um, tradicionāls ēks, bet, piemēram, no 50. gadiem jau 50 gados celtas un pieminekļa aizsardzībai pakļauts ēks. Un arī tas, par ko Švābkungs runāja, par mikro uzņēmiem. Es domāju, ka mums vajadzētu vienu lietu tomēr ievērot. Uh, Mikro uzņēmumi ļoti bieži arī ir tie, kas pēc tam šos būvistrādājumus atkal instalē, un viņiem ir nepieciešama arī informācija, lai viņi varētu riskus uzņemties šos produktus uh, iebūvējot. Līdz ar to ir vajadzīga tāda, nu, tāda samērota pieeja, mikro, pieeja mikro uzņēmumu no ražotāju un arī instalētāju puses. Tādēļ es domāju, ka 37. un 38. vēl ir uh, nedaudz uh, nesabalansēti uh, un vairāk. Uh, atbalsta ražotājus. Es domāju, ka šeit ir nepieciešams vēl izmaiņas, bet kopumā pozitīvi. Uh, perhaps, uh, short, Klarkins kundzes vārdā es uh, vēlējos pateikt, ka mēs atbalstam tos, uh, kā jau Rūla Rūlas kundze teica tos uzlabojumus, ar kuriem klajā ir nākus padoma. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs mēģinātu, vismaz mēģinātu saglabāt tos padomus sasniegums, kas īpaši attiecās uz administratīvā sloga samazināšanu šajā ļoti svarīgajā Eiropas Savienības nozarē. Īpaši būtu jāatceras tas, ka ir ļoti plašs vēdeklis dažādu kompetenci, kas darbojas šajā nozarē. Mēs jau pieminējām ļoti augsto specializācijas pakāpi, piemēram, kaut vai vēsturisko ēku restaurācijas speciālistiem. Mums vajadzētu domāt vairāk par kvalitātes saglabāšanu. Un, protams, ka ir jānodrošina brīva strādnieku pārvietošanās. Jā, to visu mēs mēģinam sasniegt ar šo ieteikumu projektu. Grozījums, ar kuriem nāca klajā referente, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs saglabātu šo skatījumu, un, protams, ka nekādā gadījumā spēles nedrīkst likt drošības aspektus. Varbūt būtiskākais punkts, par ko varētu, būt, varētu tikt laust šķēpi, un to jau Stailers kundze varbūt runās, ir jautājums par bīstamajām vielām celtniecībā. Lai nebūtu tā, ka mūsu izstrādātie noteikumi pārklājas vai pat ir pretrunā un pretrunā tie nebūs ar rīč regulu, un lai nebūtu papildus administratīvais sloks uzlikts ražotājiem un tiem, kur izmanto šos bīstamos celtniecības materiālus. Varbūt, ka Stēlēs kundze vēlas kaut ko pateikt par šo jautājumu? jo man ir zināms, ka padome un iespējams, ka padomas un mūsu nostājas būs līdzīgas un varbūt, ka būs jāizstrādā kompromisa grozījums. Tātad tas bija Maklārkinas kundzes sakāmais, kuru es nolasīju. Un tagad, ja Stēlers kundze man ļaus, es varētu dot vārdu vainu komisijai vai prezidentūrai. Tā tad darīšu tā. Vispirms vārds komisijai. Leosa Gviles kundze varbūt jūs varēsiet sniegt komisijas viedokli, un pēc tam, jā, sekretārs man saka, ka prezidentūra ieradīsies pavisam īsti. Tātad ļoti labi, ka mēs jau nolēmām vārdot komisijai lūdzu. Um, Paldies, priekšstādātāji kungs. Un es gribētu teikt, kā man jau arī bija iespēja to uzsvērt, tā, sveicot referentu par šo ļoti izcilu paveikto darbu. Un tas ir tik ļoti labi, ka mēs esam gandrīz uh, tādā situācijā, ka piekrītam pilnīgi visam. Nu, gandrīz tā. Bet būtībā jā, tā tas ir. Mēs domājam, ka uh, tie priekšlikumi, kādi ir ietverti jūsu ieteikumos, um, tādā vispārīgā veidā uzlabo komisijas priekšlikumu Un mēs esam ļoti gandarīti teikt, ka lielākā daļa grozījumu, kurus jūs iesniedzat, atbilst mūsu priekšstatiem. Nu, protams, vienmēr ir tāds bet. Nu, bet tas ir tas bet, ko jūs jau pazīstat un kas uh, eksistē un prezidentūra noteikti izteiks, tas ir par bīstamajām vielām. Mēs jau izskaidrojām, kādēļ mēs domājam, ka aktuālajā likumdošanā, kas ir spēkā, uh, un kas ir dinamiska tādā izpratnē, ka tā mainās, attīstās un kas var mm, integrēt eh, arī papildvielas un tā tālāk. Savos sarakstos tā, mēs domājam, ka likumdošana šajā brīdī ir tā, kas tiek pielietot un kurai vajadzētu palikt arī, eh, kā jau priekšlēkātājs teica, mm, to nedublojot. Un bez tam mēs šodien arī esam uzzinājuši, ka Vācijā, piemēram, Ir pētījums, ko veica izvērtējot uh, šī uh, vielu sarakstu ieviešanu un to sakām uz uh, uzņēmumiem. Piemēram, Vācijā ir konstatēts, šis ir tāds rezumē šim pētījumam apkopojums, un no tā pilnīgi skaidri izniet, ka dažiem maziem uzņēmumiem tas būs tāds papildus loks, ko tie nevarēs izturēt. Un kā es jau tikko uzsvēru arī, ir arī daudz citi tādi uh, bažīgi punkti, kas uh, uh izvērēt šos grozījumus rodas, uh, piemēram, kas tiek prasīts un kā uh, jāsniedz informācija. Un visi šie jautājumi ir vēl nedefinēti, un mēs tā īsti labi nezinām, kāda ir situācijas attīstība. Komisija, diemžēl, nevar uh, atbalstīt jūs šai grozījumā. Un vēl viens komentārs uh, par tādu ļoti būtisku um, gro, um, jautājumu, ko uh, Rūlas kundze izteica par mikro uzņēmumiem. Tas ir komisijas priekšlikums, un uh, tiek teikts, ka drīzāk mēs domājam par uh, mikro uzņēmumiem ražotājiem, nevis tiem, kas uh, tos uh, izmanto. Un šis ir tāds ļoti nozīmīgs jautājums, bet es domāju, ka mēs varam arī tādā pretējā skatījumā vērtēt situāciju. Piemēram, tā, ka vienīgā situācija, kur reglamentā, kurā ražotājiem ir pienākums paziņot, ka tas produkts, ko viņš tirgu dod, tas pierāda, ka viņa produkts ir nekaitīgs. Un arī tad izmantotājs var bez problēmām to izmantot, jo viņš zina, ka m, salīdzinot ar prasībām, kādas jāmin uh, izmantotājs zina, ka viņš var izmantot uh, reglamentēts, respektīvi, nu, kā lai saka, apstiprināts produkts. Nu, no tā savukārt izriet tas, ka šis 37. pants uh, dot iespēju uh, abiem iegūt labumu gan ražotājiem, gan arī mazajam uh, izmantotājiem, tiem maziem uzņēmiem, kas izmanto šos produktus ir jāsaprot, ka 37. Eh, grozījums un tam līdzīgie, kā jau es uzsvēru, kas eh, ir vērsts uz to, ka uzņēmumam ir jānorāda, ar kādu, teikt, atbilstoši kādam reglamentam eh, ir ražots produkts un kam tas atbilst. Tātad šie uzņēmumi parasti ir tādi vietējie uzņēmumi, parasti viņi ir spējīgi uh, identificēt tās prasības, kādas uh, tiek prasītas. Un tieši tas liek komisijai. Uh, īpaši ievērot vietējos uzņēmumus, kas veido tādu ļoti nozīmīgu satīklējumu sociāla ekonomiskā ziņā visā mūsu reģionā un kurus bieži vien pakļaut tādiem ļoti specifiskiem jautājumiem, prasībām, un viņiem vajadzētu būt tādā situācijā, ka viņi varētu būt spējīgiem parādīt, ka viņu uzņēmumu, ah, viņu ražojumu atbilst šiem papildus prasījumiem. Nu, tas ir tas, ko mēs domājam, un es domāju, ka tas varētu nedaudz tikt mainīts no komisijas puses un kas arī skaidrāku radīs situāciju. Par to runājam arī mūsu darba seminārā. Un mēs varēsim mainīt arī apzīmējumos eh, dažus, eh, dažas detaļas apstiprinot nu, tādā atbilstošā pienācīgā veidā. Tātad mikro uzņēmiem jāparāda a, atbilstošā dokumentācijā, ka viņa ražotais produkts atbilst prasībām. Tātad tas ir šis 37. paragrāfs. Un to vajadzētu mainīt par labu gan ražotājiem, gan arī instalētājiem. Paldies, priekšsēdētājkungs. Uh, uh, Paldies komisijas pārstāvim. Jūs eh, tiešām pieminējāt tādus punktus, kas ir ārkārtīgi vērtīgi runājot par šo jautājumu. Tā tad es dzirdēju, ka prezidentūras pārstāvis jau ir ieradies šajā ēkā, bet vēl nav atradis ceļu šurp. Stēlers kundze, vai jums ir kaut kas sakāms tieši šobrīd, kamēr mēs gaidām ierodamies prezidentūras pārstāvi? Paldies, turpina Stēlers kundze. Paldies eh, visiem, kur piedalījās šajās debatēs. Es eh, vēlējos tikai pateikt, ka prezidentūras pārstāvi, tātad varbūt mēs varētu uzklausīt prezidentūras pārstāvi, kad viņš ieradīsies. Un tomēr, apkopojot visu dzirdēto, mēs šeit dzirdējām par tādiem jautājumiem, uh, kā piemēram kompromisa meklēšana, arī par bīstamajām substancēm, par bīstamajām vielām, par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Šeit eh, tika pieminēts tā saucamais izstrādājumu kontaktpunkti un deklarācija. Pagājušo reizi mēs runājām par klimata izmaiņām un šādiem mērķiem. Es uzskatu, ka arī par to mums vajadzētu mazliet piedomāt. Un tomēr es tiešām ceru, ka šovakar paredzētā tikšanās ar ēnu referentiem mums ļaus rast jau agrīnā stadijā kopīgu skatījumu, un e, es uzskatu, ka mums būs ārkārtīgi konstruktīva tikšanās. Kā jau teicu, es tiešām ar cerībām gaidu šo tikšanos. Man e, no sirds priecēja komisijas teiktais ka viņi ir ņēmuši vērā manu sākotnējo ziņojumu un ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs sadarbotos, jo mums ir jārod kompromiss. Un es ceru, ka brīdī, kad ieradīsies prezidentūras pārstāvis, mums būs iespēja tūlīt viņam dot vārdu, jo tā nav viņa vaina, ka viņš nevar atrast ceļu šurp. Prieksēdētājs, jā, paldies. Es atvainojos, ka mēs pārnesām jūsu uzstāšanos no bez 15.6 līdz šim brīdim, jo mēs jau dzirdējām, ka profesors, kur bija, kuram bija paredzēts runāt, tagad arī ieradīsies vēlāk. Tātad jā. Like Tātad prezidentūras pārstāvis nāk šurp, vai ir vēl kāds, ko jūs vēlatos mums pateikt, Stēlers kundze, kas ir ārkārtīgi būtisks par būv izstrādājumiem? Tātad prezidentūra tūlīt ieradīsies, un ja ir vēl kāds no kolēģiem, kur vēlētos nākt lejā ar paskaidrojošiem vai izgai, apgaismojošiem komentāriem, tad vārds jums. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Rūles kundze ar šādiem komentāriem var nākt klajā. Now, yes. Nē, tagad jau prezidentūras pārstāvis ir ieradies. Well, just let Mr. Patterson take his coat off and ļausim prezidentūras pārstāvim novilkt mēteli un atvilkt elpu. Es ar prieku sveicu šeit prezidentūras pārstāvi pie mums, kas arī vadīja padomas darba grupu par šo jautājumu. Ņemot vērā um, pārmaiņas uh, darba kārtībā. Diemžēl jūs nevarējāt šeit ātrāk ierasties, lai uzklausītu viedokļu apmaiņu. Bet es gribētu teikt, ka liels atbalsts komitejā ir izteikts uzlabojumiem, ko padoma ir veikusi direktīvai. Manuprāt, komiteja ar lielu prieku uzklausītu informāciju no jums par darbu padomē. Es zinu, ka jūs izskatāt Štailers kundzes grozījumus bet es domāju, ka būtu svarīgi uzzināt no jums, kā mēs varam kopīgi strādāt, lai veiksmīgi pabeigtu darbu pie direktīvas janvārī. Un tagad es gribētu dot jums iespēju izteikties, lūdzu. Paldies priekšsādātāji kungs, labdien visiem, atvainojot, ka nedaudz pa vēlu uh, ierados. Uh, nu, tas ir vienkārši saistīts ar to, ka mans birojs ir nedaudz tālāk nekā bija gaidījis šo ceļu posmu veicot. Un ne tagad par šo jautājumu. Priekšstādātāja kungs, gribētu teikt pāris vārdus par mūsu pieeju šim jautājumam un par tekstu, kādu tas ir bijis akceptēts maijā padomē. Tātad. Uh, balstoties uz uh, to tekstu, kāds tika prezentēts komisijā no aptuveni pirms diviem gadiem, un balstoties uz grozījumiem, kādus parlaments uh, izteica jau vairākus mēnešus, mēs esam pārskatījuši, pārskatījuši mūsu pozīciju, un uh, tas prasīja praktiski divus gadus, lai tagad nonāktu pie teksta, kas būtu akceptējams arī parlamentam. Uh, tādi, kādi ir tie principiālie pamatpunkti, kādi ir mainīti. Es mēģināšu mm, atcerēties, nu tā, tā tieši runājot, tā tad pirmām kārtām mēs runājam par CE zīme un par to, kas ir obligāts ieviests. Tā tad uh, marķējums CE eksploatācijas īpašības zīmu deklarācija produktiem, kas ir um, harmonizēts un arī, kas atbilst Eiropas uh, mm, celtniecības uh, uh, normām saskaņā ar Eiropas standartizācijas komitejas noteiktajiem principiem. Tātad mēs um, uzskatījām, ka ir tādi gadījumi, kuros izņēmumi ir pieļaujami. Šie izņēmumi uh, principiāli e, tiek pieļauti attiecībā uz produktiem, kas ir izgatavot pēc tāda ļoti konkrēta pasūtījuma, piemēram, pēc kāda e, e, būvu objekta, vai arī kas ir veidoti šādā būvu objektā pašā. Un trešais, tas ir objektiem, kuros ir, kuriem ir tāda vēsturiska nozīme vai vēsturiska vērtība, kas ir uh, arhitektūras pieminekļi, tad uh, ievērojot to, ka šādi izstrādājumi neatkārtojas, uh, tad tie ir tādi īpaši uh, būvu izstrādājumi, kas tiek uh, izgatavoti uh, unikāli, Un līdz ar to varbūt, ka nav iespējams a, pilnīgi visus tekstus atkal veikt, a, salīdzinot ar tiem tekstiem, ka, testiem, kādi tiek atļauti vai veikt tiem produktiem, kādi un izstrādājumiem, kādi tiek ražoti lielā a, skaitā, piemēram, rūpnīcās. Un nākošais, tā piemēram, ir tā praksa, kas ir aktuāla šajā laikā, aktuālā laikā, tajā netiek prasīta tad CE marķējuma uh, ieviešana un eksploatācijas īpašuma deklarācija, jo visādi citādi šī um, šī procedūra ir smaga un tāda apjomīga maziem mikro uzņēmumiem, tādēļ mēs izveidojam šos izņēmumu gadījumus. Tie ir atrodami piektajā pantā, tātad obligums un e, izņēmumi no tā. Un no tā savukārt izriet uh, deklarācijas apjoms par paveikto, un tas ir sestajā pantā, tātad šajā sestajā uh, par deklarāciju uh, paveiktajam mēs. Um, vērtējam tā, ka nu, vismaz vienam no būtiskiem um, raksturlielumiem ir jābūt, saskaņā ar kuru ir jādeklarē uh, paveiktais. Ir vairāki risinājumi, tātad vai nu visi raksturgadījumi, kas ir normā ietverti, bet tas ir nu kaut kas tāds pārāk, varbūt apjomīgs lielākai daļai uzņēmumu, un mēs pieņēmām lēmumu ka ir samazināts šis apjoms. Tāpat mēs a, paredzējām trešajā pantā, ka komisija var a, radīt horizontāls pienākums a, deklarēt paveikto. Tātad mēs pieļām, ka būs dažādi gadījumi, kuros būs šādi pienākumi, ko radīs komisija. Aizmirst teikt, ka izņēmumos, par kuriem runāju tikko, bija divi punkti, par kuriem noteikti jārunā. Pirmkārt, izņēmumi risinājumi ir spēkā, ja nav nacionālo prasību, kas neskatoties uz visu pieprasa, lai tomēr būtu šis CE jeb eksploatācijas īpašuma deklarācijas marķējums, jeb CE zīme. Un otrais deklarācija tieši būvlākumā, tas ir jāveic tai personai, kas ir atbildīga par darbu veikšanu. Un līdz ar to tas a, mums atgādina tos riskus, kāda šajā līmenī pastāv. Jo riski ir saistīti lielā mērā arī ar darbiem, kas a, tiek veikti neatbilstoši noteikumiem. Tātad, nu, tas ir tāds ļoti liels uh, jautājumu kopums, un mēs esam ļoti intensīvi diskutējuši par šiem jautājumiem divu gadu laikā. Kāda tad bija tie pārējie jautājumi, par kuriem diskutējām. Tātad uh, tehniskie standarti, tie ir citā ietvarā, jo projektā ir tā, ka to var ievest tikai tad, ja ir uh, normas, kas pilnībā šo ražojumu aptver, aptver un ja tikai daļēji izteiksim normu kopums, tad uh, tās ir tikai daļējā pielietojams, un līdz ar to ir uh, iespējams cenu informācija, bet tam jābalstas uz Eiropas uh, līmeņa dokumentu, piemēram, izvērtējumu dokumentu Eiropas līmenī, kas ir pirmais obligātais dokuments, kas ir jārealizē, un pat laban. Uh, Tas nav īsti tā, jo pat labam mēs redzam, ka ir iespējas, kas paredz dažādas iespējas. Tātad šis veids darboties ir iespējams tagad, bet ne nākotnē. Tātad vienmēr būs kāds apliecinājums Eiropas līmenī, kas pirmais ir jāaizpilda. Un šis Šī procedūra, lai sastādītu šāda veida dokumentu, tika precizēta dokumentos, kas skar šo tekstu, bet arī pielikumā. Tātad tas ir attiecināms uz visu procedūru kopumā. Un uh, iespējams, ka mainīsies vēl veids, uh, kā dokumenti tiek sastādīti un uh, komisija būs atbildīga par šiem jautājumiem. Un iestāde, kas ir atbildīga par šī dokumenta sagatavošanu, saskarsies ar izmaksām, eh, kas ir saistītas ar izvērtēm Eiropas līmenī. Un tas ir horizontāls instruments, jo tas ir attiecināms uz vairākiem, ne tikai uz vienu produktu. Tātad sākotnēji tas sāks ar vienu produktu vai vienu izstrādājumu deklarēšanu, bet pēc tam citi produkti var arī būt uh, šī dokumenta aptvērumā un nebūt uh, normāli tas, ja uh, viens ražotājs saskars ar visām izmaksām par šī dokumenta sastādīšanu un katram atsevišķam būvistrādājumam. Tātad mēs mēģinājām rast tādu sistēmu, kad ir tāds sadalījums, kad šīs izmaksas tiek horizontāli sadalītas. Un, piemēram, ir iespēja finansēt to arī no komisijas finansējums, ir pa uh, paredzēts, uh, lai šādu dokumentu Eiropas līmenī arī sastādītu. Tas saskaņas ar dažādiem grozījumiem. Mēs nedaudz atkāpjamies no komisijas uh, pozīcijas uh, attiecībā uz uh, deklarācijas fórumu. Parlaments vēlas elektroniskā veidā šo deklarāciju, un mēs eh, savukārt pirmām kārtām esam uzsvēruši šo drukāto formu un tās nepieciešamību. Tā tad ir atšķirība zināma savos eh, šādos divos eh, aspektos. Nu, nerunāšu par pilnīgi visiem punktiem, vēl viens liels atšķirība punkts ir par bīstamajām vielām. Padoms līmenī bija dažādas diskusijas un ir tāds zināms dalījums starp valstīm, kas vēlējās deklarāciju, kas deklarētu bīstamās vielas. Tādu, kas atbilda parlamenta prasījumam, un bija cita valstu daļa, kas vēlējās saglabāt struktūru, kāda ir jau eksistējoša. Un pastāv citās horizontālajās likumdošanās, un pastāv jau, piemēram, rīču direktīvā vai direktīvā par uh, Vēl klasifikācija un marķējuma CLB direktīva tā sauktā. Tātad šeit mēs redzam, kā arī padomi ir dalītā viedoklī un ir viedokļi par un ir viedokļi pret. Komisijas viedoklis ir diezgan dalīts attiecībā uz parlamenta viedokli. Un kopumā mēs apsvērumā citējam visu likumdošanu kurai var būt ietekme šīs deklarācijas līmenī uz bīstamajām vielām. Mēs neesam vēl tādas plašas diskusijas veikuši par šo jautājumu, tātad mēs aizvien vēl esam atbilstoši padomas nostājai, kāda ir saglabāt bīstamās vielas, kas nav obligāto vielu sarakstā, par kurām jādod deklarācijas un šis saraksts ir tikpat uh, garš, kā tas ir prasīts arī parlamenta grozījumos. Tātad jāskatās tas, kas tika paredzēts šajos grozījumos, praktiski mm, paredz to, ka tiek veikti pētījumi no ražotāju puses vairāku simtu vai pat vairāku tūkstošu vielu gadījumā, vai viņu būvu izstrādājumos nav šādu vielu klātbūtnes. Un ja būvu izstrādājums uh, pakļaus arī rīču direktīvai, nu tas būtu milzīgs darbs kādu ražotājam un arī mazajiem vidējiem uzņēmiem būtu jāveic, un tie nu, praktiski nespētu to padarīt, un būtu noteikti arī nu, tāda katastrofa. Mēs domājam, ka uzņēmumiem būtu ļoti, ļoti grūti e, paveikt to, ja, ja šāda iespēja tikt noteikti kā obligāti. Tātad mūsu viedoklis ir tāds, nu, tāds, tāds nu, tādas nedaudz vieglākas, atvieglotākas prasības, un tas ir, tā ir mūsu pozīcija pat laba. Nu, tā tad kopumā domāju, ka esmu pateicis to, ko vēlējos uzsvērt, un ir, protams, ka daudz citu punktu, par kuriem mēs varētu runāt, bet, nu, manuprāt, ka mēs tā pārāk detalizēti sākam runāt. Gribētu vēl atgriezties pie tādas cita jautājuma, un tā ir vienkāršotā procedūra. Uh, mēs esam paredzējuši, un tas ir kas tāds, kas, manuprāt, arī ļoti interesē parlamentu. Mēs esam ieviesuši vienkāršo to a, uh, procedūru, kas būtu attiecinām vai nu uz visiem uzņēmumiem, vai nu arī uz mikro uzņēmumiem. Mikro uzņēmums desmit uh, uh, nodarbinātie un zem miljonu apgrozījums ir divi vai trīs panti, kas ir pārstrādāti 36, 37, 38, un esam radījuši sistēmu īpašu, kas būtu mikro uzņēmumiem ar iespēju izmantot uh, jebkuru metodi, lai aizvietotu to, kas ir normās paredzēts, bet ar uh, noteikumu, ka a, produktu drošība tiek saglabāta, tiek nodrošināta, un tas ir arī saprotami. Tā tad ir iespēja aizvietot to, kas ir. A, nu, nevar aizvietot uh, normas ar uh, saziņu ko, bet uh, jāsaglabā šī drošība. Tātad tas ir 37. grozījumā. Un arī otrā m, mm, panta definīcija mēs esam ieviesuši TNI koordināciju. Un ir vēl viens tāds punkts, kas ir nedaudz nu, tāds divpusēji skatāms. Tas ir skatāms par jēdzieniem, kādi 36., 37., 38. grozījumā tiek uh, izmantoti un kas uh, ir arī definīcijā uzsvērts. Šai līmenī atgriežas pie tā, kas tiek minēts NTI šajos uh, trīs grozījumos. Un varbūt, ka saskaņā ar definīciju, kāda ir izteikta otrajā panktā, tātad definīcija te neatbilst īsi, īsti tam, kas ir, piemēram, 37. Un šeit ir, nu, tāds nedaudz tāds divpusējs skatījums. Te būtu jāparaugās uz situācijas attīstību. Un varbūt, ka rast tādu um, labāku izēju. Tātad 37, 36 un 38 varbūt, nu, varētu tā precīzāk paskatītos, lai nākotnē šīs, šīs dokumentu kopums varētu veiksmīgāk darboties. Un vēl viens punkts, kas ir nedaudz saistīts ar uh, CE matēm, tas ir. Uh, kontaktpunktiem. Priekšsēdētāji, kungs, jūs man pamājiet, ja jums liekas, ka es esmu pārāk plaši runājis. Tātad šie kontaktpunktu un to horizontālā izvēršanas iespēju un apusējā atzīšana un tā, 2008. gada risinājumu un direktīvu um, uzskaitījumu. Tas pakļaujas harmonizētām normām. Un es domāju, ka varētu mainīt sistēmu uh, par 764, jo domāju, ka mēs esam saglabājuši to, to būtiskāko, un arī šeit ir viens grozījums, kur vēlamies uzsvērt. Šeit tiek prasīts, lai uh, šo uh, kontaktpunktu absolūtā neatkarība tiek garantēta, uh, salīdzinot ar tiem, kas uh, izsniedz šo respektīvi pārbaudu šo eksploatācijas īpašumu deklarācijas piešķiršanu jeb CE zīmes piešķiršām. Šeit ir jāskatās uz tiem mērķiem, kādi ir uh, jāsasniedz. Un es domāju, ka tas mērķis būtiskākais ir nodrošināt uh, konkurēt spēju, kas būtu godīga starp uh, dažādajiem, uh, dažādajiem institūcijām, kas piešķir CE zīmu. Un šeit nu mēs esam tajā diskusijā. Un, uh, kā rast šādu uh, marķējumu, kas nodrošinātu godīgu konkurenci un saglabātu arī to, lai uh, valstis varētu izmantot tādas iespējas. Ne, nezinu īsti, kā to sauc citās valodās, uh, zinu tikai apzīmējumu angļu valodā, nezinu, kā tas īsti, kā to īsti nosaukt franču valodā. Uh, Tātad, nu, tās ir tādas, nu, tādas pavisam nelielas tādas uh, nianses, un mēs varētu šiem jautājumiem vēl pievērsties. Un vairākās dalība valstīs uh, ir bijusi šī prasība, lai uh, tādas certificētas, certificētas iestādes uh, piešķirtu šīs CE zīmes, tādas, kas zinātu šīs uh, normas un prasības, un kas. Uh, varētu arī reaģēt. Un būtu ļoti dārgi, ja sistēma būtu jāizveido uh, nu, burtiski no nulles un uh, atkārtot. Uh, Priekšstādākums, es domāju, ka, nu, tos būtiskākos jautājumus es esmu izskatījis. Nu, vienīgais, ja jūs varbūt vēl vēlties atgriezties pie kāda mm, precīza punkta, bet es domāju, ka tā ir, nu, tādā vispārējā veidā šī informācija, ko vēlējos jums sniegt. Paldies! Uh, well, thank you. Uh... Lielas paldies! Manuprāt, jūs sniedzāt visu aptverošu pārskatu par šo jautājumu. Vērtējam, ka to, ka komisija un padomi ir iesaistījusies šī jautājuma risināšanā un arī esat apmeklējis mūsu sēdi. Jūs esat ļoti daudz paveicis arī darba grupas ietvaros. Mēs neesam īpaši iesaistīti arī jūsu darbībā, un tieši tāpēc ir svarīgi uzklausīt jūs, un ir svarīgi, ka mūs var vērot arī internetā un es ceru, ka skatītāji arī uzmanīgi klausījās jūsu teiktajā. Jūs eh, daudz uzmanības veltījāt informācijai, un tieši tāpēc eh, informācijas punkti ir svarīgi gan pakalpojumu sniegšanā, gan preču izplatīšanā. Mēs zinām, ka ir nepieciešama arī tehniskā izpratne šajā ziņā, un uh, Dalību valstīm būs attiecīgi jāatvēl zināms finansējums šie jautājumiem. Štailers kundze, vai jūs uh, vēl vēlaties izteikties pēc padomas teiktā? Jā, es tikai gribu vēlreiz pateikt, ka bija svarīgi, ka mēs varējām uzklausīt uh, prezidentūras pārstāvi, un ir ļoti labi, ka jūs ieradāties. Mēs uh, tiksimies šovakar uh, sanāksmē ar uh, ēnu referentiem, padomu un komisiju, un tad gaidīsim grozījumus. Paldies par uzmanību, paldies, saka priekšsēdētājs, un paldies gan komisijas, gan padomas pārstāvim. Līdz ar to esam izskatījuši šo darba kārtības punktu, un tagad pāriesim pie patērētāju tiesībām. Komiteja Andriesa Švāba vadībā ir lūgusi sagatavot eh, divus ziņojumus. Un es ceru, ka jūs esat saņēmuši šo ziņojumu eksemplārus. Ir bijuši jautājumi par definīcijām, un otrs jautājums ir saistīts ar piekto nodaļu un konkrēti runājot par harmonizācijas sekām. Hans Šelten Nilka ļoti ir atbalstījis šo komiteju. Un viņš ir atbildīgs par pirmo punktu, kas ir definīcijas, un pēc tam profesors Nils Jansens ir atbildīgs par otro ziņojumu. Mm. Es došu iespēju apmēram desmit minūtes prezentēt galvenos ziņojuma punktus, un tad es došu vārdu Švāba kungam, un tad ēnu referenti izteiksies uh, par šiem jautājumiem. Šeit vairāki referenti, ēnu referenti vēl nav ieradušies. Nu, cerēsim, ka viņi mums pievienosies mazliet vēlāk, bet katrā ziņā būtu svarīgi uzklausīt arī jūsu viedokli. Mums šīm diskusijām ir apmēram stunda laika, un tieši tāpēc es dodu vārdu Šultenelkes kungam. Jūsu rīcībā ir desmit minūtes. Tātad mēs uzņemam laiku. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšstādētāji, it īpaši par uh, jauku uzņemšanu, dāmas un kungi. Man lūdza izteikties par jautājumu, kāda būs uh, pilnīgi harmonizētas definīciju ietekme iekšējā tirgū. Un man ir prieks jums atbildēt uz šo jautājumu. Un mana Pirmā atbilde ir vienkārša. Nav tādas lietas kā pilnīgi harmonizēta definīcija. Un iemesls ir šāds. Termins pilnīga harmonizācija ir saistīta ar aizsardzības līmeni. Direktīvās ir teikts, kāda brīva rīcība ir dalību valstīm noteikt savu aizsardzības līmeni. Direktīvas kā tādas nevar noteikt aizsardzības līmeni, tās var noteikt nosacījumus. Direktīvas ir neitrālas attiecībā uz šādu informāciju. Bet kas tad slēpjas aiz šī jautājuma? Svarīgi ir tas, vai pilna harmonizācija direktīvā var uh, likt dalību valstīm nokopēt un izmantot šīs definīcijas valstu tiesību aktos. Patiesais jautājums ir tāds, vai šāda pilnīga harmonizācijas direktīva liek dalību valstīm kopēt un izmantot šādas definīcijas? Atbilde ir nē. Tomēr dažos gadījumos dalību valstīm ir pamatoti iemesli pielāgot, bet nevis tieši atspoguļot definīcijas transponējot likumdošanu. Un jautājums ir, vai šādām direktīvām ir ietekme uz dalību valstīm. Uz šādu jautājumu nevar vispārīgi atbildēt. Viss ir atkarīgs no katras definīcijas. Vispirms es gribētu jums pateikt, kāpēc pat pilnīgā harmonizācijā uh, definīcijas nav obligāti jākopē. Atbilde ir ļoti vienkārša. Tagad tas ir definēts 288. panta trešā punktā par Eiropas Savienības darbību. Tur ir teikts, ka direktīva ir saistoša attiecībā uz rezultātu, kas ir jāsasniedz katrā dalībvalstī, bet valstu iestādes var izvēlēties, kādā veidā sasniegt šo mērķi. Tātad līgums atļauj dalību valstīm brīvi sasniegt šos mērķus, neizmantojot definīcijas vai izmantot citas definīcijas. Protams, ka nav svarīgi, vai patērētais dalībvalstī tiek saukts par patērētāju vai par pircēju. Tas ir pilnīgi acīm redzami. Nākamais slaids. Tātad dalība valstis var brīvi rīkoties, mm, neizstrādāt definīciju un, piemēram, dalību valstīm nav obligāti jāizlieto arī citi paņēmienu attiecībā uz definīciju. Tās var izmantot citus paņēmienus. Dalībvalstis var izmantot arī citus vārdus vai frāzes, lai definētu kādu principu. Dalībvalstis var izmantot definīciju vai izvēlēties un paņemt definīciju no direktīvas, bet piešķirt tai citu nozīmi valstis var iekļaut juridiskās personas arī patērētāja jēdzienā. Tomēr pilnas harmonizācijas defini eh, direktīvas definīcijām būs ietekme uz valstu tiesību aktiem. Kā jau es minēju, šī ietekme ir atkarīga no konkrētās definīcijas. Mēs varam uh, nošķirt trīs dažādas definīciju kategorijas. Pirmā kategorija ir aptvēruma definīcijas, kas attiecas uz nosacījumiem, kas nosaka definīcijas aptvērumu. Vienkārši piemērs ir termins patērētājs. Protams, patērētāja tiesība direktīva attiecas uz patērētāju gadījumiem. Šāda definīcija ļauj dalību valstīm vismaz paplašināt to, jo ārpus pilnas harmonizācijas direktīvas piemērošanas dalību valstīm ir brīva rīcība. Dalībvalstis var pilnīgi harmonizēt savus tiesību aktus, kas ir piemērojami direktīvas aptvērumā. Tas nozīmē, ka ārpus šī aptvēruma dalībvalstis var darīt visu, ko tās vēlas. Nu, protams, saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Eiropa dalībvalstis var izvēlēties neaizsargāt juridiskās personas vai nelielas asociācijas. Pastāv vēl tāds cits jautājums, ja tā ir pilnas harmonizācijas direktīva, tad dalībvalstīm nevajadzētu izmantot šaurāku definīciju nekā patērētājs. Patiesībā tas jau ir pareizi. Protams, pastāv arī izņēmumi. Ja dalība valsts var aizsargāt patērētājs ar šaurāku definīciju, tad dalībvalsts to var darīt. Piemēram, izmantot to, ka kaķus uzskata par suņiem vai tam līdzīgi. Runājot par līgumiem, Daudzas dalību valstis izmanto dažādus jēdzienus attiecībā uz līgumiem. Varētu teikt, ka darba līgums tiek uzskatīts par pakalpojumu līgumu. Teiksim, juridiskais iemesls, kāpēc dalību valstīm ir jāievēro definīcijas. Otrā definīciju kategorija ir aizsardzības līmeņa kategorija. Šīs definīcijas tiek lietotas attiecībā uz aizsardzības līmeni. Dalību valstīm ir mazākas uh, iespējas variēt, ir jāizvēlas vidusceļš dalību valstīm nevajag uh, izmantot šo terminu durable medium, bet, ja dalību valstis to izmanto, tad tās varētu saskarties ar uh, problēmu, izmantot to konkrētā kontekstā, jo šis termins nozīmē visu, kas ir jādara, lai informētu patērētāju. Trešā kategorija ir standārta definīcijas, un šīs ir vispievilcīgākās, ja direktīvas mērķis ir arī likt dalībvalstīm izmantot vienotu valodu un izmantojot tādas standarta veidlapas, kas ir pievienotas direktīvas pielikumā. Eiropas Savienības likumdevējs var likt dalību valstīm precīzi izmantot šādu formulējumu. Tas nozīmē, ka dalību valstīm ir pilnīgi jānokopē un jāizmanto attiecīgās veidlapas. Vismaz attiecībā uz veidlapām valstīm ir jāizmanto tās un arī konkrētu formulējumu. Ir, nepie, ir arī praktiska nepieciešamība nenonākt pretrunā ar tiesību aktiem. Piemēram, ja patērētājs ir jāsauc par patērētāju veidlapā, tad tas nebūtu normāli, ja citā veidlapā tiktu izmantot cits termins. Es varētu sniegt citus piemērus, bet man laiks ir ierobežots. Tagad es veikšu kopsavilkumu. Tātad mums šādām pilnīgi harmonizētām definīcijām ir diezgan neliela ietekme uz uh, dalību valstīm un uz iekš, iekšējo tirgu tā definīcijas, kas būs vienojošākas, attiecas uz uh, šīm veidlapām. Kad es sagatavoju šo pētījumu, tad es domāju, ka būtu labi, ja Eiropas Savienības likumdevējs skaidri pateiktu, ka tiek radīts kaut kas pilnīgi labs uh, Eiropas Savienības patērētājam. Es tās saucu par Eiropas Savienības modeli, lai ilustrētu, ka tas ir kaut kas labs, no kā var gūt labumu patērētājs. Andalūzijā jūs redzat uh, zilos karogus, un būtu labi par to informēt arī patērētāji. Paldies par uzmanību! Well, thank you very much indeed for... Paldies! Paldies par ļoti skaidri izteikto domu, un patiesībā jūs runājāt ļoti tieši. Ļoti interesanti, ka jūs pēdējā pieminētā tēma mūsu komiteja ņēma vērā jūsu ieteikto, kad mēs runājam par darba laika direktīvu, un mēs nācām klajā ar vairākiem modekļiem, modeļiem, kurus pēc tam piemēroja un pieņēma arī padome. Uh, Tieši tas pats attiecas arī par patērētāju kredītiem, un es uzskatu, ka šajos jautājumos eh, mums iespējams vajadzēs visu izskatīt patērētāju aizsardzības gaismā. Tātad abiem runātājiem uzdosim jautājumus pēc tam, bet tagad es dodu vārdu kung, Jansona kungam. Tas ir par otro ziņojumu, kurā runa iet par līguma nosacījumiem, līguma terminiem. Jebkurā gadījumā abas šīs prezentācijas ir par eh, harmonizāciju, bet eh, arī Jensen kungam, Jansen kungam atvainojos, es dodu desmit minūtes. Nils Jansens. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, iepazīstinot ar savu dokumentu būšu ārkārtīgi lakonisks, tātad es vēlētos runāt par tiem iespējamiem modeļiem, kā runāt un kā harmonizēt kontroli Eiropā. Tātad katram modelim esmu sagatavojis slīdīti, vai kāds var uzlikt pirmo slīdīti? Jā, paldies, paldies. Tātad eh, pamat pamatos pilnīga harmonizācija. Uh, Mēs Eiropas līmenī to vēlētos redzēt, protams, ka standartizētas, vienotas formas un piemērot noteikumu visā Eiropā. Pie tā ir strādājusi gan Eiropa, gan arī es. Patiesībā šogad es nopublicēju rakstu par to, kā varētu pilnībā harmonizēt Eiropas likumu, proti likums Eiropas līmenī izveidot tādajādi, lai tie nodrošinātu pilnīgu harmonizācija Eiropā. Problēmas šeit ir vairākas. Varbūt būtiskākā ir tā, ja patiesībā sāksim varbūt ar iemesliem, kāpēc mēs vēlamies pilnīgu harmonizāciju. Tas atvieglotu gan tirzniecību, bet tam ir tāda pievienotā vērtība, teiksim, triks, ka visā Eiropā ir vienoti līgumi. Tātad mēs nevaram runāt par vienotiem standartiem līguma saistībās, ja līguma saistības pašas nav harmonizētas. Līdz ar to es uzskatu, ka varbūt nevajadzētu uzspiest dalību valstīm vienotus līguma saistības. Vajadzētu to varbūt darīt ar harmonizācijas palīdzību. Runājot par harmonizācija Eilopa, Eiropā, tad tam būs ārkārtīgi spēcīga ietekme arī uz dalību valstu līguma saistībām. Tāpēc eh, tam ir nepieciešami patreizējā, piektā, patreizējā Eiropas līguma piektā punkta izmaiņas. Tātad runājot par līguma saistībām, tās ir tikai nelielas Eiropas tiesā izskatīto lietu daudzums. Šobrīd visas dalību valsts ir izstrādājušas jau patiesībā gadsimtu gaitā dažādus noteikums, kuri tiek piemēroti, ja līguma saistības tiek laustas. Un patiesībā 93. Gadā, gadā tika pieņemta Eiropas Savienības direktīva, un tad uh, līgumsaistību pārkāpšanai dalību valsts izstrādāja konkrētus instrumentus, bet šobrīd jau ir pagājuši gandrīz 20 gadi, un dalību valstīs šīs līgumsaistības ir attīstījušās dažādi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka lielākā daļā dalību valstu līgumsaistību noteikošie kodeksi tiks izmainīti tad, kad Eiropas līmenī tiks pieņemta adekvāta likumdošana. Tas savukārt nozīmē, ka arī Eiropas kopienu tiesas darbību ietekmēs Eiropas kopienu līgumi. Jebkurā gadījumā tiesas izskata stand, kā standarta procedūru dažādus noteikumus, Piemēram, Eiropas eh, kopiena tiesa būs pēdējā instance un tai būs galavārds sakāms lielākajā tiesā gadījumu, kur tiks izskatīts saistībā ar Eiropas līguma tiesībām. Tātad varbūt vajadzētu padomāt arī par institucionālām izmaiņām, jo personīgi es neuzskatu, ka patreizējā situācijā mums vajadzētu tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs kā eksperti to neiesakām. Varbūt es e, nākšu klajā ar piemēru, to nedaudz jau pieminēju iepriekš. Tātad piemesls, piema, piemērs. Vācijā ir konkrēti noteikumi, kuru, ar kuriem cīnās pret negodīgiem patērētāju kredītiem. Uh, Tātad runa iet par ļoti augstām procentu likmēm, un e, no šādām procentu likmēm ir jāizvairās. Taču Vācijā ir piln, pilnīgi nav skaidrs, vai šādus noteikumus varētu piemērot piektajā pantā, jo šādā tiesvedībā Eiro, piemēram, Vācijā mums nav cenu kontrolas mehānisma, un tomēr es uzskatu, ka ir visās juridiskajās sistēmās ir iekļauta zināma cenu kontrola, un ar cenu kontroli šeit es runāju par patērētāju kredītu kontrolēšanu. Tātad, protams, ka mums vajadzētu izvairīties no negodīgiem kredītiem. Runājot par formālu pilnīgu harmonizāciju, runāšu ārkārtīgi lakoniski, jo mans iepriekšējais runātājs jau par to runāja. Mums vajadzētu visās dalību valstīs runāt par vienu un to pašu, tā tad terminoloģijai visās dalību valstīs ir jābūt vienādai. Mums ir jārunā gan par eh, pilnīgu harmonizāciju, gan par citiem terminiem. Uh, jo terminus nedrīkst dažādi tulkot un interpretēt dažādās valstīs. Patreiz ir tā saucamie minimālie harmonizācijas noteikumi, un ja tāda nebūs, tad modelis nedarbosies, jo parādīsies gan tiesvedība, gan arī varētu būt tādi tiesu vulkāni, kad tiesai nav skaidrs, kā to vai citu terminu tulkot. Tātad, eh, jebkurā gadījumā arī juristiem būs grūtības izprast atšķirības starp dažādām juridiskajām sistēmām. Un arī šobrīd nav skaidrs, vai ko nozīmē pilna harmonizācija, vai pilna harmonizācija ir pilnīgi harmonizēta terminoloģija, vai pilnīgi harmonizācija ir pilnīgi harmonizēts gala rezultāts. Tātad eh, vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka mēs nevaram kā eksperti to rekomendēt, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka nedrīkstētu sagatavot pilnīgi harmonizētu lietu sarakstu, vienlaicīgi neizstrādājot pilnīgi harmonizētu vispārējo klauzulu. Bet eh, vienmēr vajadzētu izstrādāt tādu kā papildus sarakstu pielikumu par konkrētām līguma saistībām, kuras varbūt tiek izskatītas dalību valstu tiesās un līdzīgi. Kā nākamo vēlētos pieminēt mērtiecīgu pilnīgu harmonizāciju. Un eh, tai varbūt vajadzētu atsaukties uz eh, ierobežotiem piektajā nodaļā minētiem jēdzieniem. Mēs runājam par caurskatāmības testu, mēs runājam par īstenošanu, un es uzskatu, ka arī tehniskos terminos mums ir jābūt pilnīgai skaidrībai. Uh, kāds būtu, kādas būtu sekas īstenošanai praksē. Tas nepalīdzētu nedz tirgotājiem, nedz patērētājiem un nepalīdzēt arī iekšējam tirgum. Patiesībā galvenokārt ir jārunā par to, vai līgumsaistības ir godīgas vai nē. Tātad mēs nevaram runāt par standarta terminiem un eh, patērētāji nedrīkst balstīties tikai un vienīgi uz visu Eiropas standartiem. Tātad mērtiecīga pilnīga harmonizācijas uzskatu visu tikai sare, sarežģīs. Runājot par caurskatāmības testu, to ir grūti nodalīt no godīguma testa. Kaut arī varbūt šī iespēja tehniski varētu būt atbalstām, mēs to neiesakam, jo patiesībā šī opcija, opcija neko jaunu, neko labu nedos, bet tā maksās. Runājot par mērtiecīgu pilnīgu harmonizāciju, mēs uzskatām, ka to varbūt labāk būtu piemērot uh, institūcijai kā tādai institūcijai ar tiesībām atsaukt, jo es uzskatu, ka ne vienmēr mums ir jārunā par uh, noteikumu vienotu konceptu, jo tas neko nedos. Bet eh, tas tomēr novedīs pie veselas virknes juridisko problēmu. Un juridiskas problēmas nozīmē, ka tas maksās juridiskajā strīdā iesaistītajām pusēm, vienai vai otrai un galvenokārt noteikti patērētājam. Visbeidzot, vai mēs vēlamies eh, minimālo standartu harmonizāciju? Tā tad eh, pilnīga harmonizācija, kur būs saistīta ar citām nodaļām. Tas nozīmē, ka patērētājiem būtu jābalstās uz tirgotāju godīgumu, bet eh, vai to var panākt dažādās juridiskajās sistēmās, tiesiskajās sistēmās? Patreizajā situācijā domāju, ka to ir pat neiespējami sasniegt. Un pat gadījumā, ja būs izstrādāts visai Eiropai kopīgs noteikumu kopums, šie noteikumi vēl ir jāiztulko, un šim tulkojumam ir jātiek juridiski pārbaudītam. Tātad, mm, jebkurā gadījumā, pat minimālā harmonizācija noteikti varētu novest pie tiesiskām debatēm. Tātad runājot par aptvērumu, runājot par uzņēmumiem un tā saucamajiem nepatērētājiem. Protams, ka mēs nevaram ar direktīvu samazināt, samazināt patērētāju aizsardzību. Iemesls ir ārkārtīgi vienkāršs. Patiesībā Eiropas Savienībai nav tiesības izstrādāt likums, kas ir ārpus uh, patērētāju aizsardzības mandāta. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams vai nu ceturtajā pantā vai citos mazliet paskaidrot. Paldies! Well, for... Paldies par ļoti skaidro prezentāciju. Arī jūsu prezentācija ir pieejama tiem, kas vēlas to saņemt. Jūs paskaidrojāt par savu darbu pie direktīvas. Protams, tā nebūs maksimālas harmonizācijas direktīva, bet, protams, ka politiski ir svarīgi, ja šī direktīva būtu diezgan harmonizēta. Tagad es gribētu dot vārdu Švaba kungam, lai viņš sāktu šo diskusiju. Un pēc tam, protams, pārējie kolēģi arī var pievienoties. Šis at saraksts ir atvērts, un mēs varam apspriest šo jautājumu. Un pēc tam es lūkšu arī abus profesorus vēl pēc tam izteikt savu viedokli, ja viņi to vēlēsies. Vispirms Švāba kungs lūdzu. Äh, paldies priekšsādē kungs, paldies arī profesoriem par ļoti interesantu un zinātniski stimulētu šo uh, darbu. Es gribētu uh, chronoloģiski ar Jansenu kungu teikt to arī sākt un uh, tieši par piekto sadaļu un jautājumu, ko harmonizācija vēlas panākt un ko ne. Sākumā es domāju, ka jūsu šaubas eh, nu, nevar kliedēt. Un tas, ko Eiropas tiesas varētu lemt, bet es neesmu īsti drošs, ka civiltiesībās eh, visas problēmas eh, būs jāparādz, ja ekspost. Uh, situācija rodas. Tādēļ es atklāti saku, ka es zinu, ka zinātniski nu, nesmu mm, tā pašā līmenī, bet uh, praksi izvērtējot, es vēlos būt tāds optimistiskāks par jūsu viedokli. Jūs pamatot novērtējāt nu, eh, uh, uz to, ka uh, līguma noteikuma vienkāršošana ir saistām ar vienotu Eiropas līguma pamatu izveidu un tuvinoties nacionālo 27 dalību valstu tiesību sistēmu, mums būtu jāmēģina tā strādāt, nevis veidojot papildu sistēmu. Jo es domāju, ka šī ir integrācijas Eiropa, un tā ir vairāk priekšroku nekā valstu un starpvaldību risinājumu Eiropai. Bet es domāju, ka jūs pareizi norādījāt uz to, ka šis ceļš varētu būt daudz sāpīgāks un arī sarežģītāks. Esmu iepriecināts, ka jūs sakat, ka otrā un trešā sadaļa kā harmonizēts ļoti labi varētu darboties, un tas ir arī ties tas, ar ko mēs šeit komitejā nodarbojamies, un es piekrītu jūsu vērtējumam. Un ka ceturtajā sadaļā tad pilnīga harmonizācija ir saržģīta. Bet mēs ne tikai caurskatāmības iemeslu dēļ uzņēmumiem, bet arī, uh, lai uh, atvieglotu šo tiesisko tuvināšanos Mēs esam sākuši iet šo ceļu. Un, protams, ka jūs ļoti skaidri arī par priekšrocībām un arī trūkumiem pilnīgai harmonizācijai ierakstījāt. Jūs rakstat, nav ieteicams, bet ja es jautātu, kurš tad no šiem abiem ceļiem, kur tad jūs izvēlētos? Un es gribētu zināt, kuru tad uh, būtu tas, ko jūs. Uh, pozitīvāk vērtēt. Un treškārt patērētāju tiesības, jā, esmu pateicīgs, ka uh, Jūs uh, šo jautājumu uh, ieskacējāt. Arī uh, Šuldenāka kungs mm, par to runāja arī pirmajā sadaļā, parādot to, ka šis vienotu jēdzienu radīšanas centiens dalībvalstīm nekavē uh, dalību valstis pieņemt lēmumus, kas būtu papildus Eiropas Savienības noteikumiem un papildus uh, rūpēties par patērētāju aizsardzību, un dažas dalību valsts ir nobežījušās, ka viņu uh, lemšanas un, teiksim, lēmu pieņemšanas iespējas tiktu ierobežotas, ja viņas vēl striktāks noteikums gribētu noteikt. Bet šeit um, šī studija parāda, ka nē, tā tas nav. Un pat ja mēs pirmo uh, daļu uh, kā harmonizētu uzskatām, tad minimālai standarti uh, dalību valstīs citās jomās un ne tikai patērētāja aizsardzības jomā var būt arī striktāks. Bet kādēļ tad ir vispār šāda joma, ja tik uh, neliela ir šī efektivitāte? Tādēļ, ka balstoties uz šo vienoto definīciju, citās vietās mēs uh, iegūstam tādu plašāku uh, likumdošanas koherenci. Un tādēļ es esmu absolūti uh, pārliecināts, ka tas ir nepieciešams, bet vēlos uzdot jūs, jums jautājumu, vai jūs domājat, ka likumdošanas koherence līguma jomā ilgtermiņā ir jāuzlabo un ka šī vienotā definīcija būs par labu. Uh, un uh, dalību valstīm tā nenes no nu, absolūti nekāda ļaunuma. Paldies! Uh, thank you, Mr. Schwab. Mrs. Schaldemose. Paldies, Švab kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka Šaldemose skundze. Es tiešām pagaidīšu, kamēr jūs uzliksiet austiņas, jo es runāšu dāniski. Paldies par divām ļoti interesantām prezentācijām. Tā tad mani priecēja īpaši tas, ka jūs secinājumi it kā sit mūsu vai, vārtos. Tā tad jūs esat eksperti un jūs it kā vēl uzsvērāt to, ko mūsu politiskā grupa ir uzsvērus arī kā problēmas. Tātad tās problēmas, kuras būs saistītas ar pilnīgu harmonizāciju, tas ir atti attiecis gan uz definīcijām, gan uz daudzām citām tēmām. Tātad vēlējos tikai pateikt, ka mani priecē, ka eksperti atbalsta mūsu politiskās grupas pārliecību. Un tomēr man vajadzētu pajautāt vēl vienu lietu vismaz kādam no mums. Tātad Švābas kungs jau teica, ko jūs mums ieteiktu? Tātad, protams, ka mums tas ir jāzina. Un tomēr, varbūt ko jūs ieteikt par definīcijām? Man ir jābūt pilnīgi, pār, pilnīgai pārliecībai, tātad Vai es jūs pareizi sapratu? Nesmu pārliecināta. Tātad jūs teicāt, ka pat gadījumā, ja mēs izstrādātu pilnīgas harmonizācijas ideju definīcijās, pilnīgi harmonizācija definīcijās, tas nenozīmē, ka tās tiks dažādās dalību valstīs vienādi tulkotas. Tātad patiesībā nav nekādas jēgas tik daudz piestrādāt pie vienotām definīcijām, jo tās dalību valstīs tiks uztvērtas dažādi. Vai tā ir? Jo jā, jo dažādās tiesvedībās un dažādās tiesības sargājušajās sistēmās tas tiek tulkots dažādi, un tas gala beigās tāpat nonāks Eiropas kopienu tiesā. Vai es tiešām jūs pareizi sapratu, un vai tad mums tiešām, skatoties uz šīm formulām un skatoties uz šo te Eiropas modeli, tātad ko jūs ieteikt mums darīt? Bet jebkurā gadījumā paldies abiem ekspertiem, man ir ārkārtīgi liels prieks jūs eh, iepazīsties tuvāk ar jūs teikto. Uh, Our... Uh, uh, Paldies ēnu referentei. Vai kolēģi vēlas uzdot jautājumu? Šmita kungs, lūdzu. Thank you very much, Mr. Chair. Paldies, priekšstādātāji. Es neesmu ēnu referents. Es biju ēnu referents eko komitejā. Es domāju, ka dzirdētājs ir ļoti interesants. Es vienmēr esmu atbalstījis pilnīgu harmonizāciju. Manuprāt, ir jābūt funkcionālam iekšējam tirgu. Mums vēl daudz kas paveicams šajā ziņā. Mans jautājums jums ir šāds. Ko tad mēs zaudējam, ja mēs izvēlamies jūsu teikto? Es domāju, ka ir zināma cena par to, kas ir kas jāmaksā, lai izveidotu labi funkcionējošu iekšējo tirgu. Es gribētu, lai jūs uh, sīkāk paskaidrojat šo aspektu. Jūs mums dodat padomu, nevirzīties uz priekšu pārāk ātri, jo problēmas ir ārkārtīgi lielas, esiet uzmanīgi un tam līdzīgi. Man šķiet, ka to visu mēs jau esam darījuši pēdējo 10-15 gadu laikā. Es uh, ieklausīšos jūsos ļoti uzmanīgi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vai citi kolēģi arī grib izteikties? Patiesībā man ir viens jautājums. Un tieši attiecībā uz Jensena kunga prezentāciju. Kad jūs runājāt par problēmām, kas attiecas uz uh, vienotiem standartiem un nosacījumiem mums ir jābūt tādai vienotai atsaucei, vienotām atsauces ietvaram. Ziņojumi, ko mēs saņēmām no jurī komitejas un arī grozījumus, šķiet, ka pasaka, ka mēs virzamies pareizajā virzienā. Es gribētu zināt arī jūsu viedokli par šo jautājumu. Un tas viss ir jūsu ieteikumu pamatā, un iespējams, ka tas ir vēlamais risinājums. Un problēma ir tāda, ka mēs pie šī priekšlikuma strādājam, bet mēs nezinām, kāds priekšlikums var sakot vēl tam. Es domāju, ka mums trūks tādas strateģiskās virzības šajā sakarā. Staileris kundze arī grib izteikties. Es arī gribu pateikt, ka Kosta Peča kungs no komisijas arī ir ieradies. Varbūt jūs arī gribēsiet izteikties. Un tagad es došu vārdu Štaileris kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies uh, par abām prezentācijām. Man ir daži komentāri. Es piekrītu Šaldemaus kundzei un arī par uh, ideju par pilnīgu harmonizāciju. Jums, protams, abiem ir tā juridiska izglītība, bet vai pašlaik jūs uzskatāt, ka mums, vai mums nevajadzētu ieviest esošos noteikumus attiecībā uz patērētājiem, jo dalību valstīs ievērojami tiek samazināti budžeti. Un patērētāju organizācija, ko atbalsta apvienotās karalists valdība, arī izjūt problēmas. Patērētājiem ir jābūt skaidri noteiktām tiesībām. Uh, Un Šmita kungs jau teica, ka mēs nezinām īsti, kas tad ir šī pilnīgā harmonizācija. Un manā vēlētāju apgabalā pastāv problēmas šajā sakarā. Mums ir jāatrod kompromisa variants. Ja jums būtu tukša papīra lapa, ko jūs darītu? Jā, man liekas, ka mums paiet visa pēcpusdiena, lai aizpildītu šo lapu. Un tagad mūsu zālē iespīd saule, un es esmu pašā centrā tagad, un es īsti nevaru saredzēt, kas šeit ir klāt. Pečer kungs, vai jūs gribētu izteikties, un pēc tam es došu vārdu profesoriem. Paldies, priekšstādātāji! Jā, es izteikšos īsi. Es koncentrēšos uz uh, um, līgums saistībām, jo prezentācijā par definīcijām jāsaka, ka komisijas uh, viedoklis ir uh, tāds pats. Runājot par negodīgiem līgumu nosacījumiem, no komisijas viedokļa jāsaka, ka ir jāprecizē iecere attiecībā uz harmonizāciju, ko mēs gribam panākt. Mūsu centieni ir kaut kur starp to, ko teica profesors. Te varētu minēt tādu vājāku harmonizāciju un pilnīgu harmonizāciju. Mūsu mērķis bija nevis eh, harmonizēt visu obligāti attiecībā uz konkrētiem līgumiem, piemēram, attiecībā uz apdrošināšanas līgumu nosacījumiem. Mēs pievēršamies tieši tiesību aktam, kas attiecas uz līguma saistībām. Otrkārt, mūsu mērķis nebija nonākt tādā situācijā, kad vis, par visiem noteikumiem spriedīs vienādi visā Eiropā. Tā, to pat nav iespējams panākt. Pat ja mēs visu pilnībā harmonizēsim, izveidojot konkrētu regulējumu, noteikumus vajadzēs atsevišķi interpretēt uh, dalību valstīs. Uh, izmantojot uh, jau ieviesto praksi. Piemēram, te mēs varam runāt par uh, likumiem Beļģijā un uh, Vācijā attiecībā uz nekustamo īpašumu. Mēs negribam izmainīt šo situāciju savā dokumentā Un ko tad mēs varam panākt ar pilnu harmonizāciju? Svarīgi ir atcerēties to, ka ir jāsaprot, ka tas, ko mēs gribam sasniegt, ir situācijas uzlabojums. Un te mēs varam minēt tādu ex ante novērtējumu attiecībā uz līguma saistībām. situācija neuzlabosies, kad sāksies tiesvedība, kad līguma nosacījumi tiek apstrīdēti. Šeit ir svarīgi zināt, kāda ir interpretācija, kad ir sākusies tiesvedība. Te mēs neko nevaram panākt ar harmonizāciju. Un tam būs arī neliela nozīme tikai iekšējā tirgū patērētāju līgumi nevienmēr noved pie strīdiem. Katrā ziņā tie, to ir diezgan maz. Un uh, šādas lietas reti nonāk tiesās. Mums ir svarīgi to atcerēties. Mums ir jāuzlabo iespēja tirgotājam uzlabot a priori līguma saistības. Un visbeidzot, Es gribētu informēt uh, um, deputāts par to, ko mēs darām padomē. Mēs virzāmies uz pilnīgu harmonizāciju attiecībā uz negodīguma testu, kur pastāv vairākas pretrunas saistībā ar sārakstu. pašlaik eh, dinamiskas darbs notiek padomē, lai noteiktu kopīgus standartus. Dalībvalstis un dalībvalstu tiesas piemēros šos uh, noteikumus. Attiecīgās ministrijas dalībvalstīs izturas mierīgi pret uh, pilnīgas harmonizācijas uh, sekām. Es negribētu atturēties no tā, lai panāktu progresu Eiropas Savienības līmenī šajā sakarā. Dalībvalsts ir diezgan tādas negribīgas attiecībā uz harmonizāciju. Paldies! Paldies! Un arī par progresa ziņojumu. Un tagad es došu vārdu mūsu ekspertiem, lai viņi varētu īsumā atbildēt uz izteiktajiem komentāriem. Mums jābeidz pulksten 18. Sāksim ar profesoru Šulte Nolke. Thank you for all. Paldies! Paldies par ļoti interesantajiem eh, jautājumiem. Nu, jēdzienu vienādošanu. Kā mērķis, man liekas, ka tas ir vienkārši lieliski. Jo tas radītu tādas un tādas kopējas saliņas dalību valstu tiesvedībā. Bet tas, ko es saku, ka uh, ar šo instrumentu direktīvu jūs nu tā nepārāk tālu pavirzīsieties uz priekšu, tādēļ, ka es tos iemeslus jau nosaucu. Un vis tālāk jūs pavirzīsieties, ja būs tāda vienota formulāra, vienātas. Uh, anketas, un tad dalībvalsts radīs arī, nu, teiksim, noteikums ap tiem un izmantos varbūt līdzīgus uh, jēdzienus. Un varbūt, ka es gribētu arī uzreiz runāt par um, negodīgu uh, konkurenci. Nu, tas ir direktīvā mm, piektais numurs, ja tagad arī ceturtais. Nu, situācija pat labam jau ir tāda, ka lielākajā daļā dalību valstu tiek uh, izmantotas divas tādas podziņas kopēt un ievietot, un daudzas, uh, kā kompjūtera programmās, uh, to jau ir pārņēmušas dalību valsts. Un es negribētu to Uh, būt pretrunā ar Jēnsenu kungu, bet, manuprāt, arī tas jau ir progress, ja mēs paraugamies uz visām dalību valstīm, ja tās kaut kādā veidā varētu, nu, tā kā piespiest. Un tad runājot par šo mm, harmonizāciju, tad būtu šis uh, spiediens būtiski lielāks uz harmonizāciju virzīties, jo pat laban situācija ir tāda, ka EKT, to visdrīzāk jūs zinat, ir lēmis tiesvedībā, ka atsevišķi klauzulas netiek vērtētas. Un Eiropas kopiena tiesa vienmēr ir tāds, kā lai saka, risks, ka mainoties šiem spriedumiem varētu būt būtiskāk ietekmēta dalībvalstu likumdošana. Bet no Eiropā kopumā ir tāda būtiska ideja, ka vispārējie noteikumi varētu būt vienoti. Un, lai drastiski teikt un apzīmētu to, tas ir, nu, šausmu lietas, neiedzība. Un tas vienkārši arī tādēļ nav iespējams, ka vispārējie noteikumi tiek rakstīti pret kaut ko. Un tie sastādīti tādēļ, ka, jo uh, visādi citādi tas, kas būtu spēkā, to grib regulēt savādāk tā sauktie dispozitīvie noteikumi, proti neobligātie noteikumi, tos eh, negrib eh, ievērot. Nu, piemēram, izīrētāji šādi rīkojas, it īpaši Vācijā. Izīrētājiem būtu jāmaksā par kosmētiskajiem remontiem, un viņiem tas nepatīk, un tādēļ viņi vispārējos noteikumos saraksta tādas klauzulas, ka īrniekam tas ir jāmaksā. Un šāds eh, vispārējais noteikums vispār ir neiedzīgs, ja jūs esat, piemēram, tādā valstī, uh, kurā uh, īrniekam tas būtu jāmaksā. Un arī, teiksim, tādās valstīs, kurā obligāti ir tas, ka izīrētājiem tas ir jāmaksā. Nu, vienkārši es gribu teikt, ka vispārējie noteikumi ar nelieliem izņēmumiem ļoti ja tā uh, mērtiecīgi tiek rakstīti par kaut kādu vienu noteiktu punktu. Tādēļ tas, par ko mēs runājam tieši tagad, Tā būtu viena direktīva, kas aptvert tos, tās jomas, kas nav harmonizētas, piemēram, īres tiesības. Un drastiski runājot, es domāju, ka Jensen kungs mēs vispār piekrītam viens otram. Būtībā ir pilnīgi vienalga, vai minimālās klauzulas vai pilnīgas harmonizācijas klauzulas ir tāda pilnība harmonizācija varbūt būtu. Uh, labāk, jo dalībvalsts tad nu, tiešām justos eh, aicināts kaut ko mainīt. Un tad eh, būtu tādi kopēji punkti. Un eh, tad varētu salīdzināt arī tiesības, kādas ir spēkā dalībvalstīs un tiesiskos aktus. Un Štēlērs kundze, manuprāt, arī tā ļoti skaidri norādījis. Tad būtu jādara, ja būtu patiešām mūsu priekšā balta lapa. Uh, Ko tad šī direktīva mainītu? Un, teiksim, pienākums sniegt informāciju, piemēram, par tālu pārdošanu uz citu un atsākumu tiesībām, nu tas ir tāds milzīgs progress salīdzinot ar līdzinējo situāciju. Uh, Bet visās citās jomās, nu, dažreiz tāda pilnīga harmonizācija nebūs politiski īstenojama pilnā apmērā, un tur, kur tas būs iespējams, nu, vispārējie noteikumi, tur tad uh, iedarbība ir tāda ļoti, nu, ierobežota arī attiecībā uz definīcijām, tātad ar šo direktīvu. Uh, Nu, katrā gadījumā mēs nevarēsim pavirzīties tik tālu uz priekšu, lai vienot likumdošanu, piemēram, e-komercijai visā Eiropā tiek radīta. Un tad ir jautājums, vai vēl tālāku, tādu aptverošāku harmonizāciju mēs veidojam, vai arī dalību valstis to dezintegrētu un arī politiski pretoties pret šādu tendenci, un vai varbūt tad labāk būtu alternatīvais ceļš izvēlams. Jūs zinat, ka es esmu. Uh, Uh, līguma tiesība darba grupas uh, dalībnieks, varbūt, ka varētu mēģināt tā saukto 28. režīmu attiecināt uz tām problēmām iekšējā tirgu, kas ir ļoti steidzamas, un tā tādu minimālu ietekmi to atrisināt. Nu, vai tas viss būs veiksmīgs, to redzēsim, bet man liekas, ka tas ir pareizais uh, veids, tas tāds pakāpenisks modelis. Nu, nav nekādu, tie, nekādu iemeslu neveidot neko jaunu ar šo direktīvu mēs pavirzīsimies soli uz priekšu, taču netik tālu, kā tam vajadzētu būt. Es pārtraucu šo manu uzstāšanos, lai arī zinu, ka neesmu vēl atbildējis uz vispārējo. Nu, gluži vienkārši, lai dotu laiku otram runātājam. Visām citādi, nu, varbūt, ka jūs varat uh, vēl ko teikt. No, thank you very much indeed. Uh, no. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Nē, nemaz tik daudz laika jūs neaizņēmāt, bet paldies par jūsu entuziastisko sakāmo. Jensen kungs? Lūdzu, runājiet arī īsi. Es atvainojos, man ir, jū, man ir jāskatās caur roku, jo savādāk es nezināšu, uz kurien skatīties. Nu, uzreiz Švāba kungam atbildēšu un arī vācu valodā. Es domāju, ka mēs eh, nevaram ar. Uh, Vācijas pilsonisko likumdošanas ieviešanu nevaram salīdzināt, jo tas bija, teiksim, jautājums, kas tika pēc diktatūras ieviešanas radīts. Un tagad EKT spriedumos attiecībā uz lēmšanu, piemēram, Freiburgs pašvaldības celtniecību tiesas lietas spriedumā. Šeit bija norāda uz harmonizēšanu ģenerāla klauzulā. Un līdz ar to tas iejaucas nacionālajā likumdošanā un tā ļoti plaši, jo likās, ka eh, kompetence ir, bet resursu eh, nebija, lai to mainītu. Un es domāju tā, kā, eh, kā Eh, te tagad lemj, eh, tas ir solis, kas mums ir jāievēro. Un es esmu par integrāciju, nevis papildus modeli radot, un es domāju, ka tas ir tas punkts, kas ir atšķirīgs manā skatījumā no mana uh, eh, kolēģa, no man blakus sēlētāja. Un tās lietas, kas vēl nav ieteikts, un šis saraksts Ja mums būtu vairāk nekā divu mēnešu laiks, tad es teiktu, nu mēģiniet, mēģiniet to vēlreiz pārskatīt, tad jums pavisam par jaunu jāraksta viss piektā sadaļa, jo tad jums ir tik ļoti daudz, kas ir jāpieraksta klāt. Um, nu, tas ir mans skaidrojums. Um, of unfair terms and that is. Um... Nozīmē, ka mums vajadzētu izstrādāt standartus attiecībā uz uh, līguma saistībām. Tieši to mēs domājām mūsu dokumentā, minot atsauci uz CFA vai mēs atsaucāmies uz līguma saistībām. Protams, ka tiesām būs vajadzīgs atsauces teksts. Svarīgi ir tas, ka Eiropas līguma saistību galvenos noteikumus izstrādās tiesa, tā varētu būt arī Eiropas kopientiesa. Jūs runājāt par tādu sāpju pilnu ceļu, bet es nedomāju, ka mēs visu paveiksim tikai atlikušo divu mēnešu laikā. Jūs nevarat tādēļ šādi virzīties uz priekšu un cerēt, ka tiesneši padarīs visu darbu ja mēs neizvēlamies pamat harmonizāciju, tad mums ir jābūt mērķtiecībiem un jāvirzās uz mērķtiecīgu harmonizāciju. Runājot par pilnīgu harmonizāciju, jāsaka arī Petrika kungs uz to uzstāja un ir. Tā, ir, tas ir sliktākais variants, ko mēs varētu izvēlēties. Es gribētu detalizētāk pievērsties šim jautājumam. Es uh, esmu normāls Eiropas Savienības jurists un profesors. Es nezinu, ko nozīmē piemērot kopīgus standartus bez kopīgu noteikumu ievērošanas. Es zinu, ka kolē maniem kolēģiem būtu līdzīgas problēmas, un arī Eiropas kopienu tiesai būtu lielas problēmas, lai tiktu ar to visu skaidrībā. Es tikai gribu jums uzdot jautājumu. Vai jūs domājat, ka Vācijas jurisprudence par negodīgiem patērētāju likmēm ir jāpakļauj zināmiem standartiem vai nē? Es domāju, ka ir ļoti grūti saprast šo situāciju. Šeit tika teikts, ka standārti nosacījumi ir pret šādu pozitīvu likumdošanu. Mums nav konkrētu noteikumu. Līdzīga situācija bija Vācijā, kad tika sagatavoti jauna veida līgumi. Mums ir nepieciešami standarta noteikumi, un, protams, ka mums varētu būt arī kopīgi nosacījumi visā Eiropā. Protams, ka dažādās valstīs ir dažādas parašas un ieradumi. Mēs varam runāt par ierašām Vācijā, piemēram, pagājušā gadsimta sākumā runājot par uh, īrnieku tiesībām ir jāizstrādā šie kopējie nosacījumi. Tas ir grūti, bet to visu var izdarīt. Vāja harmonizācija un maksimāla harba, harmonizācija ir termini, ko daudziem, daudziem juristiem ir grūti saprast, un to ir grūti piemērot praksē. Tas nevienam arī nepalīdz. Jūs teicāt, ka jūs gribat uh, uzlabot ekspost novērtējumu kontraktu saistībām. Vismaz manā tiesību sistēmā mēs daudz ko darām šajā tiesiskajā mašinērijā, un daudzas lietas tiek izskatītas tiesā, un arī, piemēram, Vācijas tiesā šādas lietas tiek izskatītas. Ir jāsagatavo, tiek sagatavoti uh, līgumi, eh, kas ir pretēji likumdošanā, un šī sfēra ir jāregulē. Protams, ka viņi grib zināt, ko varētu teikt tiesas. Viņi nevar konkurēt attiecībā uz nosacījumiem, bet viņiem ir jāņem vērā nosacījumi attiecībā uz patērētājiem mēs nonāktu šādā pašā situācijā Eiropā. Varbūt, ka mums nevajadzētu visus noteikumus eh, iesniegt eh, Eiropas kopienu tiesā. Un ja Eiropas kopienu tiesa nevarētu piemērot kopīgus standartus, un ja Eiropas kopienu tiesa nevar piemērot šādus noteikumus visā Eiropā, tad ar tiesvedību nekas netiks panākts. Tirgotāja situācija neuzlabotos. Tirds, tirgotājiem nepatiktu šāds modelis, un viņi nevarētu saprast, vai līguma noteikumi ir derīgi vai nē. Man ir vēl arī citi komentāri. Un, protams, es varētu atbildēt uz visiem jautājumiem, ja man būtu vairāk laika. Paldies! Jā, paldies eh, Jensen kungam. Es vēlētos pateikties abiem ekspertiem par ļoti skaidrajām prezentācijām un par to, ka jūs tik entuziastiski piedalījāties un arī izraisījāt šīs debatas. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka kolēģiem vēl būs iespēja sīkāk iepazīties ar jūsu ziņojumiem un tad varbūt uzdot jums jautājumus elektroniski, jo mūsu turpmākajām diskusijām jūsu viedoklis būs ārkārtīgi būtisks, bet tagad vēlētos jums pateikties par to, ka piedalījāties mūsu sēdē šo pēcpusdienu. Godātās dāmas un kungi! es eh, ļāvu mums drusku pārsniegt laiku, jo mums bija lieliski iespēja uzklausīt abus profesorus. Mums vēl ir jāizskata pāris atzinumi. Es atvainojos, ka man ir, man būs jāpārsēžās, jo saule visu laiku spīd man, spīd man acīs. Varbūt, ka mums vajadzētu runāt par tā saucamos norietēšanas klauzulu, tā tad izmaiņu klauzulu, bet Runājot par Vēlers kundzes ziņojumu, tad atzinuma produktu izskatīšanas grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. novembris. Un eh, šobrīd komisija ir nākus klajā ar būtisku priekšlikumu par tā saucamo viedo likumdošanu. Man to tikko ielnesa, un es vēlētos to uzsvērt tāpēc, ka es zinu, ka mūsu komisija vēl strādās pie šī komisijas priekšlikuma, pie, krom, pie priekšlikuma ko komisija ir izstrādājusi, un komisija visu laiku nāk klajā arī ar ietekmes seku novērtējumu. Tātad šobrīd komisija ir sagatavojusi dokumentu par viedo likumdošanu. Burzoī kungs arī ir sagatavojis e, ziņojumu par konkurences politiku, un tomēr es tagad skatos uz sekretāru. Varbūt, ka uzsāksim šīs diskusijas šo pēcpusdienu, un tomēr nākamajā mūsu paredzētajā sēdē, kas ir oktobra beigās, diskusiju turpināsim, jo jūsu ziņojumu grozījuma iesniegšanas termiņš ir vēl pēc mūsu nākamās sēdes, pēc 28. oktobra. Tātad es tagad skatos uz Burzoī kungu, vai tas jums būtu pieņemami. Tātad jūs vienkārši iepazīstiniet ar savu atzinumu un diskusijas par jūsu atzinumu būs nākamajā sēdē. Tā varētu strādāt. So Tātad mēs sākam izskatīt manu atzinumu. Nē, saka priekšsēdētāja kungs, nē. Ar Vēlers kundzes atzinumu pēc tam ar jūsējos vienkārši tikai jā, jā piekrīt, saka Bazēja kungs. Tātad es pasaku pāris vārdus. Jā, turpina priekšsēdētāja kungs pāris vārdu jums, pāris vārdu ēnu referentiem un nākamajā sēdē izskatīsim jūsu atzinumu, jo iesniegumu, grozījuma iesniegšanas termiņš ir pēc 28. Ir ok, ir ok, visi, visi ir piekrituši. Priekšsēdētājs tagad dod vārdu Vēlers kundzei, Vēlers kundzei iepazīstināt ar atzinumu, un arī es esmu Anna referents, Vēlers kundz lūdzu. Jā, ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Um, ich... Paldies, priekšsēdētāji. Es zinu, ka šis jautājums arī jūs personīgi jūs interesē, un es zinu arī, kādas piezīmes jūs esat izteicis, un es gribētu teikt, ka kopumā mēs parlamentā esam tādu plašu uzmanību iekupuši šim ziņojumam. Tas ir ne tikai tehnisks, un ne tikai uh, mūsu darbā nozīmīgs, bet es domāju, ka tam ir ietekme arī uz uh, sabiedrību, kas ļoti precīzi raugās, kā mēs veidojam mūsu darbu. Jūs jau pamatot teicāt, ka mūsu komiteja ir tāda īpaša. Lai gan uh, mums nav tāda padziļināta sadarbība ar jūri komiteju šajā jautājumā. ar juridiskās komitejas deputātiem runājot, es esmu dzirdējis arī tāds ļoti kritisks vārds, bet te ir bijis arī pozitīva pieredze. Un tādēļ mans ziņojums un man priekšlikumi nav tik ļoti kritiski kā juridiskajā komitejā. Bet, nu, vienalga par pagātni runājot, es gribu teikt, jā, protams, ka ir pareizi tas, ko daži kolēģi kritizē, ka agrāk dažkārt notika tā, ka komisija ietekmes novērtējums veica, lai stabilizētu lai nodrošinātu tādu politisku likumdošanas priekšlikumu darbu. Nevis tādā mūsu izpratnē pārbaudīja, bet es domāju, ka tas tā ir pagātne un pat laban. Komisija ļoti um, precīzi izskata arī mūsu vēlmes, ja mēs gribam uh, pārbaudas uh, uzdot kādos um, jautājumos, un arī revīzijas palāte uh, uh, ir slavējusi mūsu sistēmu, uh, kā visā pasaulē labāko. Es domāju, ka tas ir nedaudz pārspīlēt, jo arī amerikāņiem ir ļoti interesanta sistēma, bet nu katrā gadījumā mēs vairāk uh, izvērtējam ietekmi nekā nacionālās dalībvalsts, nekā Lielbritānijā, piemēram, jo uh, nacionālās dalībvalsts izvērtē tikai izmaksu un ieguvumu samāru Un Vācijā, piemēram, par nodarbinātību, konkurētspēju un izaugsmu tiek runāts, bet, nu, līdz šim tikai tāds finanšu izvērtējums ir noticis. Un komisija, kā jau es teicu, ir sagatavojusi paziņojumu, jo ietekmes novērtējumu tā tā redz kā tādu stūrakmeni labākai likumdošanai. Un to es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, bet neskatoties uz to, mēs sagaidām. Uh, to, ka vēl tādi pāris nozīmīgi punkti tiks ietverti diskusijās. Gribu izteikt arī dažus priekšlikumus, arī attiecībā uz mūsu komiteju. Un līdz šim mums ir tāds eh, iespējas, ka patērētāju organizācijas un ietekmus patērētāju politikā arī patērētājiem pašiem netiek pietiekami jā, eh, novērtot. Šo trūkumu var novērst. Esmu pārliecināta, ka tas ir iespējams. Nu, mēs domājam, ka no komisijas sistemātisks starps jāveic, jāveic sistemātiskas konsultācijas. Un tā saks, kādas ir ekonomiskā, sociālā un vidas jomā vajadzētu ļoti precīzi novērtēt. Un tad, man liekas, ka ceturtajā punktā jūs to apratīsiet, man, manuprāt, tam jābūt tām dinamiskam dokumentam. Dažādos likumdošanas priekšlikumos Un mēs konstatējam, ja mēs vēlamies tādu pilnīgu izmaiņu apjomu, tad komisijas priekšlikums ir nu, tādā darba procesā, darba dokumentu procesā. Ietekmes novērtējums ir iespējams. Un šajā punktā ļoti elastīgi mēs īsā brīdī varam saņemt uh, ietekmes novērtējumu. Komisijas tās jaunajās uh, vadlīnijās ir iekļāvusi ietekme uz MVU. Uh, Tas ir ļoti labi, to sagaidījām. Man jau likās, ka viņi jau to pāris gadus dara. Un šajā punktā vēlos pieminēt vēl to, ka mūsuprāt ir saprātīgi, lai arī mēs šīs vadlīnijas redzētu, varētu iepazīties. Jo tās var izmainīt arī ar parlamenta ietekmi, harmonizāciju, kādēļ, lai mēs to neizmantot. Es, nav tā, ka es komisijai neusticos, bet es domāju, ka vadlīnijām vajadzētu būt uh, caurskatāmām. Mums jābūt ļoti jāredz, pēc kādiem pret, principiem tās tiek izmantotas un kurās vietās, nu, sadarbība nav īsti gluba. Un nu, pēdējais punkts. Parlamenta iesaisti. Man vēl nav tāds galais lēmums izstrādājies un būšu iepriecināta uzklausīt kolēģis teikto. Zinu, ka juridiskā komiteja ir pārbaudījusi tādu iespēju ka ietekmes novērtējums tiktu kādam fondam nodots no parlamenta vai vienībai, nu kaut kādā citādā tādā formā. Es negribētu iet tik tālu, jo sākumā domāju, ka mēs varam to, kas mums ir pieejams, uzlabot, modernizēt, pirms mēs nododam ārpakalpojumiem. Es redzēju ASV šādu praksu, bet, dārgie kolēģi, ASV tam ir nepieciešama 3000 darbinieku, un es nevaru iedomāties, ka mēs tā nopietni gribētu šādu ārvienību reāli uh, iedomāties. Varbūt, ka varam kaut kā savādāk darboties, bet, nu, juridiskās komitejas kolēģiem gribu teikt, ka, ja, nu, mums ir tāda noteikta uzdevuma un noteikts uzdevuma daļas, un ja mēs to mm, ļaujam darīt uh, kā ārpakalpojumu, manuprāt, tas būtībā ir labi. Komisija jau visu nevar izdarīt vien pati Bet, ja to nodod, teiksim, tādai ārējai uh, apstrādai, tad, nu, kvalitātei jābūt nodrošinātāji, ir jābūt kvalitātes kontrolei, pats par sevi saprotams. Bet tad visdrīzāk mēs, kā parlaments, arī to tad dot tādiem, teiksim, tādām institūcijām, institūtiem, kādi šeit tagad tiek norādīti. Tādiem zinātniskiem institūtiem, kas uh, sniedz mums informāciju. Un komisija arī līdzīgi ja, institūtiem šādas uzdevumus dot institūcijām, un tad tas būtu paralēls darbs. Un ja kāda institūcija ir sevi parādījusi kā laba, tad visdrīzāk, ka tā atkal tiks uh, izmēģināt, un ja rezultāti būtu slikti ietekmes novērtējumā, esmu dzirdējis arī šādus viedokļus no kolēģiem, nu tad šāda institūcija neņemt atkal otrais. Tātad jāmā ir pragmatiski, jāpārdomā, vai ir saprātīgi šādas uzdevumus pilnīgi kā ārpakalpojums pieņemt. Varbūt kā juridiskā komiteja vairs tā nedomā, bet nu vismaz pirms divām nedēļām tā vēl tā domāja. Vai arī varbūt tāds alternatīvs risinājums mēs varētu izmantot un mm, plašāk iesaistīties un komisijai skaidri dot norādījumu, ka tai parlaments ir jāiesaista daudz būtiskāk un mūsu vēlme caurskatāmi un kvalitatīvi strādāt. Uh, novadīs uz labu sadarbību, kas veidot institūtu, fondu vai ko citu, un radītu to par jaunu. Bet nu esmu vēl atklāta jūsu ieteikumiem. Nesmu vēl pilnībā noslēgusi mani viedokļu veidošanās procesu. Paldies! Paldies Vailers kundzai, un tagad darbosimies sekojoši. Vanderkampa kungs, Kreutzmana kungs, un es runāšu manas politiskās grupas vārdā. Rūlas kundze bija šeit, bet ir šobrīd izgājusi, tātad visi ēnu referenti. Un došu pārdu arī mm, ietekmes novērtējumu komisijas nodaļas pārstāvim. Tātad vispirms vārds ēnu referentiem Vanderkampa kungs lūdzu. Eh, meneer de voorzitter, eh, dank u zeer. Ik uh, spreek. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es runāšu flā... Nīderlandiešu valodā tā tad. Šis ir ļoti juridiski rafinēts jautājums, un tāpēc tam ir jātiek ārkārtīgi skaidri formulētam. Es esmu izlasījis arī juridiskās komitejas darba dokumentu, tātad Nīblers kundze sagatavoto uh, eh, dokumentu un uzskatu, ka Nīblers kundze, respektīvi Juri, ir daudz striktāka nekā Vailers kundze. Bet es saprotu Vailers kundzi, jo, protams, ka Vailers kundze mums liks strādāt vēlāk. Man ir trīs jautājumi. Vispirms. Vai ietekmes seku analīze var būt izšķirošā politikā? Man ir radies iespējas, ka daudzi ietekmes seku analīzes vienkārši noliek uz plaukteņu un ļauj tam aputēt piemēram, atzinuma ju... angļu tekstā ir rakstīts need, tā tad vajadzīga šāda ietekmes seka analīze, bet tur nav rakstīts, e, ir nepieciešama ietekmes seka analīze. Otrais par tā saucamajiem konsultantiem. Cik man ir tapis zināms, šobrīd komisija un parlaments izmanto tos pašus konsultantus. Vai tomēr nevajadzētu izvērtēt un izvērtīt to, vai tiešām mums nevajadzētu nākt klajā ar citiem interesantiem jautājumiem? Kurā gadījumā man ir interesanti uh, uzskatīt to, ka mēs dzirdam viens un tos pašus eksperts vienā un otrā institūcijā. Ļoti interesanti. Un trešais jautājums. Jautājums par tā saucamo ārpusošanu. Es neuzskatu, Vailers kundz, ka mums ir jābūt tik ārkārtīgi priecīgiem par to, ka šobrīd tik daudz kas tiek eh, izdots uz ārpusi. Es vēlētos atbalstīt Vailers kundzes atzinumu. Paldies! Thank you, Mr. Van de Kamp. Mr. Kreutzmann. Kreutzmana kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Nu, tāds ļoti sarežģīts jautājums. Es sākšu tā. Nu, vajadzētu padomāt, vai direktīva vai regula dod ieguvumu iekšējiem tirgumu. Un ja nē, nu tad tas jāliek mierā. Atlikt. Nav. Tad nav vajadzīgs arī ietekmes novērtējums. Uh, un tad netiks radīta arī birokrātija, it īpaši MVU. Otrs punkts. Tagad uh, mātes aizsardzības jautājumos bija ietekmes novērtējums, un daudzi, kas uh, pieņēma lēmumus, nezināja, ka Vācijā mātes aizsardzība un uh, vecāka aizsardzības jautājums ir noreģi, no, uh, regulēts, un ja tāds ietekmes novērtējums ir, vai tas uh, izpilda mm, mērķi. Uh, un piekrīt Vēlers kundzei. Arī parlamentam jādod iespēja iesaistīties un proti jautājumam. Ja es dodu kādam uzdevumu, ko darīt, tad es eh, gaidu arī atbildi par šādu ietekmi. Un līdz ar to būtu nu, diezgan labi, ja iespējas eh, pastāvētu un eh, ja parlaments pats varētu tādu pētījumu dot uzdā, do, uzdot vai arī izteikt savas vēlmes. Un, protams, tas ir ļoti nozīmīgi. Vienmēr jāraugās, kādi ir eh, ceļi, pa kuriem ejam. Sāku tādēļ, ka paši esmu strādājis te gadiem desmit, gadu desmitiem lielos uzņēmumos, un lieli uzņēmumi šādus jautājumus mm, atrisina. Viņiem ir labi profesionālie darbinieki, juridiskie dienesti, piemēram, rīč direktīvas gadījumā. Uh, Šie lielie uzņēmumi, MVU, eh, piemēram, piedāvājas pie, palīdzēt ekspertīzes jautājumos, jo mazie dažkārt arī saskars ar lielām problēmām, jo viņiem nav šīs lielās juridiskās nodaļas, nav šīs lielās zinātniskās nodaļas, kas var novērtēt, eh, kāda eh, būs ietekme. Tātad ir nozīmīgi septītajā punktā īpaši jāno. Nu, ja, rāda uz MVU, jo administratīvais sloks tiem ir daudz spēcīgāms. Un jāraugojas uz uh, samērā ar nodarbinātajiem vai ap, apju, apgrozījumu un darījumiem. Koncerniem, lieliem uzņēmumiem uh, šādas izmaksas uz um, nodarbināto vai apgrozījumu skatot ir daudz mazāks nekā MVU, tāpēc septītais punkts ir ļoti būtisks un, protams, jāsraugās arī Vailers kundze. Ja jūs sakat, uh, kāda ir, kāda ir ietekme uz uh, patērētāju, uz vīdi, sociālā ietekme un arī uz uzņēmumiem, kam būs uh, jāsad šīs izmaksas un kuriem, protams, globālā konkurences cīņā, es gribu to uh, uzsver, eh, dažkārt var izvairīties no tā globalizētā cīņā. Lielajiem ir iespēja izvairīties no šī apgrūtinājuma, bet ne MVU. Tādēļ jāfokusē eh, mūsu uzmanīgi vienmēr uz MVU. Paldies! Uh, thank you very much, Mr. Paldies! Man ir tikai daži komentāri, bet vispirms tādi praktiski. Es uh, domāju, ka mēs nevarēsim atbildēt uz dažiem jautājumiem pašreizējā posmā, ņemot vērā Nīblera kundzes iniciatīvas ziņojumu. Un tagad mums ir arī komisijas paziņojums, kas runā par regulējumu Eiropas Savienībā. Rodas jautājums, vai Nīblers kundzes analīze jau nav novecojusi un varbūt viņai vajadzētu pievērsties dažiem konkrētiem aspektiem. Uh, Es negribu viņu, protams, kritizēt, bet man liekas, ka garantēt atsevišķus novērtēšanas veikšanas aspektus nav tik liederīgi, un viņa nepasaka, kāpēc ir nepieciešami šādi novērtējumi, un kāpēc tie ir jāgarantē. Un tagad, atgriežoties pie šīs komitejas darba, jāsaka, ka Vaileres kundzes ziņojums vai atzinums ir ļoti noderīgs materiāls bet es esmu pārliecināts, ka maniem kolēģiem būs vēl citi komentāri un jautājumi, ko piebilst. Es gribu, lai būtu skaidri pateikts tas, ka novērtēšanas dokumentam ir jābūt ļoti nozīmīgam un es gribu uzsvērt to, ko esmu iepriekš teicis. Ietekmes uh, izvērtējumi nav lieki, tie iekļaujas procesā, lai nonāktu pie konkrēta rezultāta. Un visi dati, kas ir saistīti ar ietekmes izvērtējumu, nenozīmē, ka komisijai ir jāievāc šādi dati, lai apmierinātu parlamentu vai visu sabiedrību tas viss ir jāīsteno sistemātiski izstrādājot arī attiecīgus tiesību aktus un arī ņemot vērā dažādus pētījumus un paskaidrojot mums priekšlikuma pamatojumu, pastāstot arī par mērķiem un ieviešanas mehānismiem. Es jau iepriekš esmu teicis, ka process tiek pagarināts. Mums nav laika izstrādāt ietekmes novērtējumu. Ja komisijas eh, personāls, kas ir atbildīgs par šo pasākumu, nespēja dokumentēt visu nepieciešamo, tad mūsu priekšlikums eh, ir nepilnīgs jau no paša sākuma. Man šķiet, ka komisijas uh, priekšlikumā par regulējumu jau ir minēta kvalitātes jautājuma. Mums ir jāņem vērā visa procesa konteksts. Komisija šajā viedās likumdošanas priekšlikumā ir pievērsusies konkrētākiem aspektiem. Manuprāt, Vailers kundze ir taisnība, kad viņa lieto vārdu objektīvs. Ir jānodrošina, lai komisija būtu objektīva savā darbā. Un ir, protams, jāņem vērā ietekmes novērtējumi. Tāpēc cilvēki uzskata, ka ir nepieciešami ietekmes novērtējumi viss process komisijā tiek mainīts. Ir jānodrošina objektivitāte, lai nodrošinātu kvalitatīvus rezultātus. Kopumā Baileres kundzes atzinums ir ļoti vērtīgs, un es domāju, ka tas ir solis pareizajā virzienā, un es ceru, ka jūrī komiteja ņems vērā jūs teikto. Vai ir vēl kādi kolēģi, kas vēlas izteikties? Ja nē, tad es lūkšu Anģelīnī kundzi izteikties. Un tagad es došu Anģelīno kungam. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es vēlējos pateikt, ka es nevarētu pat vēl vairāk piekrist tikko dzirdētajam par ietekmes seku novērtējumu un par to, cik ārkārtīgi būtiski arī komisijai ir balstīties uz faktiem un tikai faktiem jebkura priekšlikuma izstrādāšanā, kas pēc tam tiek izskatīts Eiropas parlamentā. Jo sākotnēji komisija tieši atsaucās uz šo direktīvu. Tieši šādā virzienā mēs arī strādājam. Uh, Patiesībā viedokļi varbūt vairāk atšķiras būtiskākajos jautājumos, kas parādās arī komisijas ziņojumā, kur komisija pieņēma pagājušajā piekdienā. Pavisam īsi par vairākiem no šiem jautājumiem. Vispirms eh, jūsu komitija griezās pie citām komitejām izvērtēt ietekmes sekas jau likumdošanas procesa pašā sākumā. Uh, jo, protams, arī kopiena, arī revīzijas palātas ziņojumos bieži vien parādās tas, ka ietekmes seku novērtējums nedz parlamentā, nedz padomē nav gatavs vai arī netiek izmantots likumdošanas procesa sākumā, kad ir tieši ļoti svarīgi izvērtēt likumdošanas procesa un likumdošanas priekšlikuma elementus. Pēc tam, kā jau teicu, ziņojumā ir parādījusies kritika par komisijas jautājumiem, tātad mums vajadzētu vairāk uzmanības vērst uz konsultācijām un uzklausīšanu. Jā, tiešām uzklausīšana ir ļoti svarīgs elements, un mēs uzskatām, ka 8 līdz 12 nedēļas konsultācijām, jau kāda veida konsultācijām, uh, ir jābūt vērstam uz uzlabojumiem. Tas, protams, attiecās arī ar konsultācijām un uzklausīšanu ar patērētāju aizsardzības biedrībām vai citām iesaistītajām pusēm, arī mazajiem uzņēmumiem. Ņemot vērā to, ka ietekmes seku novērtējums ir visu laiku atjaunojams dokuments, es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties vairākus aspektus. Trīs institūcijas ir noslēgusi starp institūciju nolīgumu, un šajā nolīgumā padome un parlaments apņēmās ļoti sīk izskatīt komisijas priekšlikumus. Komisija savā komunitē ir atvērusi durvis un logu sadarbībai starp visām trim institūcijām, lai tālāk paplašinātu šo uh, analīze, kas šobrīd ir domāta ietekmes seku novērtējumam. Kā jau tas parādījās eh, revīzijas palātas ziņojumā, vēl bez tam vēlētos atsaukties uz to, ka prezidents Barozu ir atvērs jaunu nodaļu, kas ir tā saucamā pēc īstenošanas seku analīze. Protams, ka ietekmes sekām ir jābūt uh, novērtētām pirms likumdošana tiek pieņemta vai stājas spēkā, bet pēc tam ir jāizvērtē, kā tā darbojas. Tātad vai tiešām likumdošana ir sasniegusi to mērķi, kuras dēļ tā tika pieņemta un īstenot. Un vai varbūt būtu nepieciešams likumdošanu mazliet pamainīt, piemēram, tālāk samazinot administratīvos izdevumus. Runājot par ietekmi, Es uzskatu, ka trīs pilāru pieeja, kur šobrīd īsteno komisija un kur atbalsta arī revīzijas palāta savā izvērtējumā, komisija eh, lielāku vērību turpmāk pievērsīs sociālo seku novērtējumam, jo sociālās sekas, sociālā ietekme lielā mērā attiecas arī uz patērētājiem. Visbeidzot, jautājums par neatkarību. Tātad komisija savā paziņojumā, kas tika publiskots piekdien, pavisam skaidri pasaka komisijas nostāju šajā jautājumā, un tā ir sekojoša. Komisija uzskata, ka sistēmai ir jādarbojas pēc iespējas labāka garla rezultāta sasniegšanā, un to uzsvēra arī Barozo kungs. Uh, ietekmes seku novērtējuma padomes publiskošana, tai vienmēr ir jānāk līdz komisijas priekšlikumam. Mēs vienmēr mēģinam procesu padarīt pēc iespējas caurskatāmāku, un ietekmes seku novērtējumam ir jātiek izvērtētam arī pēc kvalitatīviem kritērijiem, un kā tas ietekmēs komisijas kolēģijas lēmumus. Tas arī viss, ko vēlējos piebilst. Protams, komisija ir gatava atgriezties un uzstāties jūsu komitejā ar sīkākām atbildēm, ar dziļākām atbildēm uz jūsu jautājumiem. Paldies! Well, on the, on your... Prieksēdētais, jā, par jūsu otro jautājumu varbūt, ka koordinatori to izskatīs arī nākotnē, runājot par viedo likumdošanu, kur šobrīd ir parādījies, par to būs arī būtiski runāt. Bet tagad dod vārdu Vailers kundzei, noslēgumam un atcerēsimies ievērot laiku. Jā, un tagad es uzreiz arī pāris kritikas vārdus izteikt. Jūs, protams, šo sistēmu, kādi komisija aizstāvēt, un teikt, ka mēs nedaudz vairāk daram, bet tas mums nepietiek. Tas mums nepietiek. Mēs gribētu, lai jūs uh, kaut ko teikt par pāris prasībām manā ziņojumā, jo Mums bija diskusijas ar Zviedrijas uzņēmumiem un komisijas pārstāvi bija klāt un solīja, kā ietekmes novērtējumu. Katrā gadījumā vērsīs arī uz uh, ietekmu uz uzņēmēju darbību. Un es teiktu, ka tas viss ir ļoti labi, bet tas mums nepietiek. Un varbūt, ka jūs varētu pārdomāt un, uh, un pastāstīt, kā jūs uh, redzat iespēju un uh, veidu parlamentu plašāk iesaistīt, nu nevis šovakar, bet kā jūs vispār šo problēmu redzat? Protams, ka mēs neesam uh, ek, pret ekspost analīzēm, protams, ka tām ir jāveic, un mēs dažkārt to arī daram. Mm, parlaments uh, uzdod, piemēram, ekspertīzes, piemēram, uh, uh, kvalifikācija jautājumā un citos, bet, nu, sāka mums ir nepieciešams tāds um, pamatīgs ietekmes novērtējums, lai varētu vispār uh, likums atbilstoši izstrādāt. Un Vandekampa kungam gribēju teikt, ka mēs šajā komitejā mēģinam tos uh, veidot, bet, nu, uh, gadās arī tā, ka mēs dažkārt sakam, ka mēs kā parlaments. Uh, citu viedokli pārstāvam un tik ļoti neitrāli, kā dažkārt tiek runāts, un tā, tur nemaz nav tāda ieteikums novērtējuma. Tur ir rakstīts tikai zinātnisks viedoklis, un mēs gribam zināt, kā tas tiek veidots. Mēs gribam redzēt caurskatāmību, bet nu, tāda absolūta neatkarība no tā brīdī nav arī amerikāņi. Tāda absolūta neatkarība tā neeksistē. Un man jau pietiek, tu zināt, kurš institūts, universitāte vai kurš profesors Eiropā. Uh, šos pētījumus veids, un tad jau es arī varu izdarīt savus secinājumus. Tātad mums jāatsakās no ticības un priekšstat, ka ir kaut kas absolūti neatkarīgs. Paldies priekšsētāji. Thank you very much. Paldies, Vailers kundze. 3. novembrī ir termiņš grozījuma iesūtīšanai. Iespējams, ka jūs gribēsiet nākamajā sēdē mums pastāstīt par paveikto darbu. Varbūt, ka jūs gribētu mainīt uh, savu ziņojuma uzdevumu, un es ieteiktu jums to darīt. Mm. Tāds ir mans viedoklis, un es ceru, ka jūs to darīsiet. Un tagad visbeidzot es gribētu lūgta Kristiānu Busekungu sākt diskusijas par viņa atzinumu. Diskusijas par eh, jūsu atzinumu notiks 26. vai 27. oktobrī, atkarībā no tā, kad jūs būsiet pieejams. Neviens no ēnu referentiem nav ieradies. Varbūt ir Broms kundze no komisijas ieradusos. Ieradusies, jā, viņa ir šeit. Tā kā jūs atnācāt uh, īpaši uz šo sanāksmi, tad es jums došu vārdu. Jums ir piecas minūtes. Nu, atvainojos, ka jums jāizsakas dienas beigās. Paldies, es runāšu ārkārtīgi īsi. E, es e, atnācu arī uz būvistrādājumu. Tātad e, es tikai pavisam īsi un pēc tam 26. runāsim vairāk. Vispirms vēlētos pateikt, ka ir ārkārtīgi pozitīvi, ka komisija ir atnākusi uz parlamentu un jau 2009. gadā komisijai ļoti daudz izdevās darīt patērētāju un konkurences politikai. Dalību valstīm izdevās īstenot pasākums, kas palīdzēja gan bankām, gan arī citām finanšu institūcijām un patērētājiem izdzīvot un izdzīvot saņemt kredītus. Protams, ka ir jāizvairās no konkurences izkropļošanas, un komisijai vajadzētu ļoti cieši sekot līdzi šo nosacījumu izpildēji. Otrakārt, runājot par mūsu galveno punktu patērētāju aizsardzību, es e, lūdzu komisijai sagatavot priekšlikumu, kurā runātu par adekvātiem mehānismiem, uh, konkurences noteikumu pārkāpšanā. Otrkārt, farmakoloģijas sektorā vajadzētu komisijai runāt arī par ģenēriskajiem medikamentiem, un esmu pārliecināts, ka Eiropas patentu sistēmas ieviešana nāks par labu gan šīs situācijas sakārtošanai, gan arī citās situācijās. Mums vajadzētu iestāties par šādu Eiropas patentu izveidi. Visbeidzot, runājot par energosektoru, sektoru, Eiropas komisijai vajadzētu veicināt konkurētspēju, izveidojot vienotu energotirgu un samazināt šķēršļus jaunu spēlētāju ienākšanai tirgū. Tas pavisam īsi, bet es tiešām uzskatu, ka nākamajā reizē mums būs iespējams sīkāk un padziļināt runāt ar komisiju. Priekšsēdētājs paldies Busoji kungam un vēlētos pateikties arī par jūsu labo ziņojumu. Un tagad komisijas pārstāvēji lūdzu vārds Thank you very much, Mr. Chairman. Um, the Commission welcomes the... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisija atzinīgi vērtē atzinuma sagatavotāja idejas, un uh, mēs arī vēlētos uzsvērt komisijas centienus ekonomiskās krīzes apkarošanas virzienā. Un uh, pagājušajā gadā mēs uh, esam mēģinājuši cīnīties pret krīzi Mēs uzskatām, ka vienlīdzīgi spēles noteikumi pie tādiem ir jāatgriežas īpaši finanses tirgū pēc iespējas ātrāk. Un, protams, ka nosacījumi, kas ir saistīti ar vienādiem spēles noteikumiem, tas attiecās arī uz bankām, arī runājot par banku pārstrukturizāciju. Pagājušajā nedēļā Almuņas kungs uzstājās Ekon komisijā, uh, komitejā es atvainojos, un jau tika runāts par valsts atbalsta pakāpenisku atcelšanu bankām, bet agrākais tas varētu notikt 12. gadā. Runājot par sinerģiju starp eh, konkurences politiku un patērētāju aizsardzību, mums eh, vajadzētu runāt par kopprasības iesniegšanu un Mēs sadarbojamies arī ar citiem komisijas ģenerāla direktorātiem, un sabiedriskās domas uzklausīšana tiks organizēta šajā rudenī. DG